Bien, chers collègues, si vous voulez. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Mēs jau atkal esam nedaudz aizkavējušies. Protams, mēs beidzām ar aizkavēšanos iepriekšējo sēdi un tagad sākam ar nokavēšanos. Uh, priekšsēdētājs Albertīnī kungs un Arī es vēlamies sveikt mūsu vidū Šatskas kungu, Eiropas Savienības uh, īpašo pārstāvi un Eiropas Savienības delegācijas vadītāju Afganistānā. Viņš ir šajā amatā no 2010. gada mārta. Viņš, viņām ir pirmajām pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās tāds uh, dubults uh, portfelis. Protams, Afganistāna ir uh, tāda paradoxāla darbības vieta no mūsu viedokļa. No vienas puses daudzas Eiropas Savienības valstis šeit ir militāri iesaistītas. Uh, NATO koalīcijas sastāvā, un no otras puses mums ir arī uh, EPOL misija, kas ir skaitliski neliela, uh, EDAP sastāvā, bet, protams, Eiropas Savienības rīcība sniedzas pāri šai EDAP misijai. Mēs sniedzam arī humanitāro, finansiālo atbalstu un Eiropas Savienība arī ir apstiprinājusi Afganistānas un Pakistānas stratēģiju, tā ir ļoti tālējoša, un par tās īstenošanu ir atbildīgs vēstnieks Ušatskis. Un došu viņam arī tūlīt vārdu. Paldies priekšsēdētāji cienījami Eiropas parlamenta deputāti, kā arī Nacionālo parlamentu deputāta Albertīnī kungs. Man ir ļoti patīkami būt atpakaļ šeit Eiropas parlamentā savā amatā, jo esmu delegācijas vadītājs, Nerevs Savienībās īpašais pārstāvis Afganistānā. Un šeit man ir izdevība runāt par izaicinājumiem, kas ir saistīti ar uh, Afganistānas politiku pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Daudz lietas ir notikušas kopš tā brīža, kad martā es uzstājos ārlietu komitejas priekšā. Gan Afganistāna ir notikuši nopietni pasākumi bija Kabulas konference un nesenās vēlēšanas. Un visi šie notikumi ir ļāvuši Afganistānas tautai rīkoties atbildīgi par savu valsti. Un arī Lisabonas līgums ir ievērojami pastiprinājis Eiropas Savienības ārlietu un drošības politiku. Kad es atbraucu uz Kabulu, mēs varējām pārveidot Eiropas Savienības pārstāvniecību un delegāciju vienā vienībā, tā tagad saucās delegācija, un esam pārņēmuši arī pilnīgu atbildību, arī to, kas ir saistīts ar rotējošās prezidentūras atbildību. Tas nozīmē, ka tagad mums ir viens partneris, šajā gadījumā esmu es, kuram ir iespēja arī sināt sarunas ar Afganistānas pārstāvjiem. Tas nozīmē, ka Afganistānas pārstāvjiem ir iespēja tikties katru nedēļu ar Eiropas Savienības pārstāvjiem un runāt par attīstības projektiem. Šajā gadījumā Eiropas Savienības klātesamība ir vairāk saliedētā, sakarīgā un daudz loģiskākā. Un tas nozīmē arī, ka es varu uh, uzraudzīt situāciju Afganistānā un sniegt informāciju gan Eiropas Savienības pārstāvjiem, gan arī starptautiskai kopienai. Šeit mēs varam Eiropas Savienības rīcības plānu maksimāli veiksmīgi īstenot un iekļaut gan drošības funkciju, gan arī ārlietu funkciju. Eiropas Savienības iedzīvotāju un pasaules kopuma drošību, šī drošība ir cieši saistīta ar drošība un stabilitāte Afganistānā. Mums visiem ir skaidrs, ka tikai tad mēs, ja mēs strādājam konsolidēti kopā ar starptautiskajām organizācijām, starptautisko kopienu, kā arī ar citām institūcijām, kas darbojas Afganistānā, mēs varam risināt globālus apdraudējumus un reģionālos apdraudējumus, kas rodas Afganistānā. Gan ekstrēmisks, gan ekstrēmisms, nelegālās narkotikas un startautiskā noziedzībā. Un es labprāt sadarbojos ar maniem kolēģiem un draugiem, ar uh, ANO pārstāvji, ar NATO pārstāvjiem. Mēs ar viņiem ļoti cieši sadarbojamies un sadarbojamies arī ar Eiropas Savienības uh, vēstnieku, laikerī kungu, kā arī starptautiskā organizācija pārstāvjiem, kas darbojas Afganistānā. Katram no mums ir savs mandāts, taču mēs kopā varam sadarboties un panākt labāku risinājumu. Mūsu kopīgs mērķis ir stabilizēt Afganistānu tā, lai trīs līdz četru gadu laikā Afganistānā būtu lielāka stabilitāte, drošība, tā, lai mēs varētu nodot Afganistānai visas atbildības, lai ļautu viņiem veidot un diversificēt ekonomiku tā, lai tā nebūtu atkarīga no narkotika ražošanas tirzniecības. Mērķis ir izveidot stabilu valsti, kas var uh, saviem iedzīvotājiem sniegt pamatpakalpojumus. NATO AISF stratēģija kopā ar uh, Afganistānas drošības spēkiem ir panākt to, lai atbrīvotu situāciju, at, lai atbrīvotu valsti no teroristiem, tad Eiropas Savienība savukārt darbojas uh, pilsoniskās sabiedrības atbalstīšanā un apmācībā. Un uh, Mērķis, protams, ir nodrošināt to, lai Afgān, Afganistāna pat varētu pārvaldīt savu teritoriju. Vienā lietā, ko mēs darām, mēs atbalstam policiju un veicinām reformas tieslietu sektorā. Eiropas Savienība arī ir kļuvusi par svarīgu spēlētāju politiskās integrācijas jomā. Eiropas Savienībā ir iztērējis vairāk nekā 8 miljārdus eiro lai uh, stiprinātu sadarbību ar Afganistānu kopš 2002. gada. Esam investējuši diezgan lielu naudu arī attīstības projektiem. Šobrīd esam atbalstījuši lauku attīstību, pārvaldību, veselības sektora un uh, pilsoniskās sabiedrības attīstību. Esam darījuši visu, lai cilvēku tiesības, tīpaši sieviešu tiesības, tiktu īstenots un atbalstītas. Uh, sadarbojamies ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām ļoti cieši. Pēdējā laikā, piemēram, esam izmantojuši stabilitātes instrumentu, lai atbalstītu Afganistānas sieviešu sadarbības tīklu, lai viņi varētu īstenot noteikums, kas ir saistīti ar sieviešu lomu kārā un miera procesos. Un mēs esam veiksmīgi līdzdarbojušies REKA konferencē, reģionālā konference, lai palīdzētu Afganistānai. Esam palīdzējuši arī robežu kontrols izveidē, tirzniecības veicināšanā un attiecīgajā teritorijas pārvaldībā. Līdzfinansējot uh, ODC projektus, Eiropas Savienība sniedz papildu resursus valdībai, uh, tā, lai tā varētu risināt narkotika tirzniecības jautājumu. Mēs veicinām arī reģionālo sadarbību, atbalstot pret narkotiku politiku. Eh, kad mēs atbalstam lauksaimniecību un lauku attīstību, tad varam ļoti eh, taustamā praktiskā veidā piedāvāt uh, lauksaimniekiem kādas alternatīvas, tā lai nebūtu jā, uh, jāražo tikai magones, un uh, lai būtu kādi alternatīvie risinājumi. Bet tad ir ļoti svarīgi runāt par tieslietu sektoru, un mēs tā veicinām konstitucionālo tiesību ievērošanu un visus citus nosacījumus, kas ir vajadzīgi, lai izveidotu mierpilnu un uh, tiesisku Afganistānu. Uh, NATO ģenerālsekretāra Asmusena kungs jums sniegs informāciju pavisam drīz. Vāru teikt, ka šeit NATO ir, ir devis diezgan lielu ieguldījumu. Uh, esam iesaistījuši delegāciju Kabulā, un mēs varam šeit turpināt spēlēt svaru, savu svarīgo lomu tranzīcijas darbā. Mēs varam izmantot Eupolu un varam jau tagad atbalstīt tās provinces, kas ir spējušas nodrošināt relatīvu uh, mieru. Vēlos teikt, ka Afganistānā ir uh, vieta, kas prasa no mums milzīgu iesaistu. Šobrīd tur trūkst administratīvās kapacitātes, kaimiņiem ir ļoti atšķirīgi mērķi un arī ir dažādas citas problēmas. Neskatoties uz to visu, kā ir teikusi Eštons kundze Kabulas konferencē, Eiropas Savienība dara to, ko tā ir apsolījusi. Mēs šobrīd speram soļus, lai varētu atbalstīt Afganistānu. Mēs esam izveidojuši rīcības plānu un daram visu, kas šajā rīcības plānā ir iekļauts. Eiropas komisija un arī daudzas dalību valsts jau ir ieguldījušas savu daļu. 2010. gads ir uh, iezīmējies ar Afganistānas iedzīvotāju lielāku ieinteresētību tajā, lai saviem spēkiem nodrošinātu stabilitāti, protams, ar starptautiskās kopienas atbalstu. Sākot ar jūniju, ir uh, vietējā valdībā nodrošinājusi sarunas uh, reģionālajā līmenī un vairāk nekā 15 tūkstoši Uh, ir sapulcējušies uh, Kabulā, lai runātu par to, kā viņi paši saviem spēkiem var nodrošināt mieru. Viņi vēlas izmantot cilvēktiesību instrumentus un demokrātijas instrumentus, un šeit mēs saskatām ļoti veiksmīgu platformu dialogam, lai šis dialogs būtu iesaistošs un iekļaujošs. Pirmo reizi Afganistānā ar mūsu atbalstu 300 sievietes piedalījās mierā sarunās un Afganistānas sieviešu organizācijas un cilvēktiesību organizācijas uzskatījušas, ka šis risinājums ļoti veiksmīgi un arī sieviešu atbildība un sieviešu loma tiks novērtēta daudz plašāk. Šobrīd uh, Afganistānā vēl nav formāli izveidota uh, valdībā un arī opozīcija vēl nav uh, opozīcijas aprises vēl nav skaidrs, bet jebkurā gadījumā notiek sarunas Kabulā, un kopš 1994. gada mums bija 20. jūlija pirmā konference, kad nebija nekādu nekārtību, nekādu incidentu. Mēs tajā konferencē runājām par stabilitāti, par valdības izveidi. Pēc Kabulas konferences Eiropas Savienība uh, spēlējusi būtiskāko lomu, lai Londonas konferences atzinumi par uh, tiesiskumu un pārvaldību, lai šie atzinumi tiktu iekļauti. Un šeit Eiropas Savienībai un uh, starptautiskai kopienai ir visas iespējas tu, turpināt izdarīt spiedienu uz Afganistānas vadību, tā lai viņi uzlabot administratīvo kapacitāti un uh, nodrošināt veiksmīgu izaugsmi. Ja nebūs administratīvās kapacitātes, nebūs arī sociālās un ekonomiskās izaugsmes. Mēs esam pamanījuši, ka Afganistānas iedzīvoti ir gatavi uzņemties atbildību par savu valstē pašā laikā. Uh, viņu iespējas uh, būt līderiem pašiem savā valstī šobrīd ir ierobežots, jo trūkšies administratīvās kapacitātes. Tas nozīmē, ka ka mums ir jāpalīdz viņiem izglītoties tā, lai viņi varētu iegūt attiecīgās iemaņas un, un pārņemt atbildību par atjaunošanu stabilitāti. Šeit, lai izveidotu atbildīgu pārvaldi, joprojām trūkst kapacitātes, kas ir saistīts ar civilo dienestu un sadarbību starp reģionālām vietējām un starptautiskām institūcijām. Daudzos gadījumos pilsoniskās Uh, sabiedrības prasības un tiesiskums netiek ievērot. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība plāno turpmāk runāt ļoti praktiski un rīkoties arī ļoti praktiski, veidojot kapacitāti un nodrošinot tiesiskumu. Protams, arī no Afganistānas pārstāvjiem tas prasīs diezgan lielu atbildību, iekļaujot arī civildienas reformu. Pēdējā laikā esmu sācis jau runāt par to, ka Eiropas Savienība varētu piedāvāt papildu resursus, lai uh, veicinātu civil dienesta struktūras izveidi. Tas nozīmē, ka mēs varēsim piedāvāt gan, uh, gan izglītību, gan dažādas apmācības, ļoti konkrētas programmas, uh, kas ļaus nodrošināt uh, tiesiskumu visiem. Mēs arī zinām, ka 18. septembrī notika pirmās Afganistānas vēlēšanas, kopš Talibāns ir kritis. Pagaidām ir pārāk arī kaut ko runāt par uh, vēlēšanu rezultātiem, taču lielākoties tā ir skaidri redzama zīme, ka Afganistānas iedzīvotāji plāno pārņemt atbildību par savu valsti. Vēlēšanas notika ļoti grūtos apstākļos, un es uzskatu, ka šādos apstākļos notikušās vēlēšanas pašas par sevi jau ir milzīgs notikums un sasniegums. Es pats novēroju vēlēšanas Kabulā, apmeklēju vēlēšanu iecirkni un biju ļoti iedvesmots, jo Afganistānas iedzīvotāji bija gatavi īstenot savas pilsoniskās tiesības, neskatoties uz reāliem draudiem. Vairāk nekā 3,4 miljoni balsu tika nodoti, un tie ir aptuveni 30 līdz 40% no elektorāta. Salīdzinot ar iepriekšējiem vēlēšanām, uh, Esam pamanījuši labāku administratīvo darbu um, no vēlēšana komitejas puses, un tas nozīmē, ka arī iecirkņu saraksts tika piedāvāts iedzīvotājiem jau vienu mēnesi iepriekš, un ja mēs salīdzinām šo situāciju ar 1999. gadu, kad vēlēšana iecirkņu saraksts bija zināms tikai divas dienas pirms vēlēšanām, Šajā gadījumā tiešām ir pamanāms ļoti nopietns progress. Šeit bija vairāk nekā 5000 vēlēšanu iecirkņu, neskatoties uz to, ka bija arī aicinājumi atvērt vairāk vēlēšanu iecirkņu. Pamanījām arī, ka jaunieši un sievietes daudz plašāk piedalījās. Piemēram, 400 sievietes kandidēja šajās vēlēšanās, un mēs ļoti gribētu, lai sievietes uh, piedalītos politikā. Taču vēlēšanas vēl nav viss. Vēlēšana dienā atnāk un aizies, varbūt pat ir kaut kādi labi rezultāti. Te pašā laikā ir jānodrošina turpmākā darbība. Un pateicoties ANO un citām starptautiskajām organizācijām un uh, ANO uh, attīstības programmas um, atbalstam un kā arī militāram atbalstam no citām uh, pusēm ir sasniegt zināmi rezultāti. Te pašā laikā tagad ir īstais brīdis, lai ļoti uzmanīgi rīkotos. Nākotnē būs daudzi izaicinājumi gan politiskā, gan tehniskā līmenī. Tagad uh, vēlēšana komiteja jau ir sākusi sniegt informāciju no reģioniem par pagaidu vēlēšanu rezultātiem. Šobrīd tiek pārbaudīta vēlēšana komitejas un vēlēšana sūdzību komitejas real, e, kapacitāte. Mēs ļoti vēlamies, lai šie pozitīvie notikumi, pozitīvā attīstība, kas ir novērota pirms vēlēšana, lai tā turpinātos arī tagad, lai Afganistāna varētu atrisināt visas problēmas, kas rodas. Eiropas komisija var atbalstīt šo procesu un mēs kopā ar iesaistītām pusēm tagad gaidām vēlēšanu likuma reformu. Galu galā vēlēšanu rezultāts nebūs mūsu viedoklis, starptautiskās kopienas viedoklis, bet būtiskākais ir tas, lai Afganistānas iedzīvotāji paši uzskatīt, ka vēle, uzskatīs, ka vēlēšanas bija iekļaujošas un caurskatāmas. Es personiski uzskatu, ka šīs vēlēšanas ir simbols tam, ka Afganistānas iedzīvotāji vēlas veidot savas, savas valsts nākotni. Un Mēs varam nodrošināt, palīdzēt viņiem nodrošināt mierīgu un, un stabilu Afganistānu un tā, lai viņi varētu vairot savu labklājību. Eiropas Savienības misija Afganistānā ir rīkosies ļoti izšķiroši un veidojusi diezgan plašu sadarbību 23 dalību valstis, EUPOL um, platformā darbojas un svarīgākais, ko mēs cenšamies veicināt, ir Afganistānas iedzīvotāju atbalstību, atbildību. Es kā Eiropas Savienības pārstāvis, um, es piedalos Eupol misijā provincēs, runāju ar viņiem, kā viņiem iet, un runāju arī par to, kā Eupol aktivitātēs piedalās uh, s, s, um, uh, ietē iedzīvotāji, un tagad ar Eupol vadītāju ir Juka Savolainen. Uh, Esmu diezgan daudz runājis par daudziem jautājumiem, un tagad man ir vairāki priekšlikumi par to, kā mēs Afganistārā varam veiksmīgāk rīkoties. Visticamāk, jūs būsiet pamanījuši, ka Eiropola ir izveidojuši sešus strateģiskus mērķus, kas ļoti konkrēti runā par Eiropola mērķiem un uzdevumiem. Un pirmais uzdevums ir policijas um, komunikācija un informācija, otrkārt kriminālās izmeklēšanas uh, nodaļas izveide, ā, tad ir pretkorupcijas nos, noteikumi, kā arī ministrijā izveidot cilvēku tiesību aizsardzības un sieviešu tiesību aizsardzības noteik, nodaļas. Pēdējo divu gadu laikā 125 apmācības kursi tika, tika attīstīti un vairāk nekā 11 tūkstoši policistu tika apmācīti. EUPOL izveidoja 260 dažādus policijas politikas plānus, kas ir saistīti ar strateģiskiem aspektiem, kā arī ar operacionāliem aspektiem. 50 tūkstoši stundu apmācība tika sniegti, un šeit Eiropa varēja pārliecināties, ka uh, šie plāni tik tiešām tiek īstenot. Esam palīdzējuši Afganistānas vadībai cīnīties pret korupciju, esam palīdzējuši gan uh, attiecīgai nodaļai ministrijā, gan arī mobīlām pretkorupcijas vienībām. Te pašā laikā ir jāskatās uz situāciju kopumā, plašu situāciju, un jāpasaka, ka NATO apmācības misijas Afganistānā izveidoja sistikas programmu un divu gadu laikā policijas reformās šī sistēmā ir eh, palīdzējusi ļoti daudz ko sasniegt gan policijas apmācībā, gan arī iekšliet ministrijas attīstībā. Un tas nozīmē, ka mēs varam izmantot gan uh, iegūto pieredzi policijas apmācībā, gan iegūtās atziņas. Vairāk nekā 9,5 uh, miljārdi uh, dolāru gadā tiek piedāvāti šim budžetam. Savukārt Eiropas Savienības sniegtais atbalsts tikai 58 miljoni eiro. Un tas nozīmē, ka elfu šobrīd um, tiek apdraudēts, jo tiek atvēlēta ar vien nenozīmīgākā vieta policijas reformās. Dalību valstīs un Afganistānā rodas vien plašāka sajūta, ka Eiropola aktivitātes nav tik nav tik aktuālas un svarīgas, un ka misijām ir jāpiedāvā daudz taustamākie rezultāti bet, lai šos rezultātus varētu sniegt, tad būtu pareizi sašaurināt mūsu aktivitātu klāstu, tā lai Eupol darbotos tikai un vienīgi tādās jomās, kur tik tiešām var sasniegt reāls taustumus rezultātus. Piemēram, dažādās policijas darbības jomās mēs varam nodrošināt tādu atbalstu un apmācību, kur esam tiešām speciālisti. Lai sasniegtu visus šos mērķus, tad Eupol ir vajadzīgi uh, Uh, līdzekļi, ir vajadzīgs budžets, kas ļautu nodrošināt labāko attīstību. Eiropols šobrīd nav attiecīga finansējuma, lai uh, īstenot apmācības kursus. 2010. gadā ir tikai 5000 eiro atvēlēti šim mērķim, tāpēc arī Eiropas Savienības delegācija sadarbībā ar Eiropolu plāno nodrošināt finansējumu 50 miljonu um, apmērā Uh, no stabilitātes fonda, lai veidotu policijas centru Amjanā, un Eupol būs tā organizācija, kas uzraudzīs šī centra izveida. Šajā gadījumā Eupol varēs īstenot un ieplānot savu um, civilās policijas apmācības pasākumu. Eiropas komisija turpinās izmantot uh, attīstības sadarbības instrumentus, lai nodrošinātu uh, veiksmīgu sadarbību ar, ar Afganistānas vadību. Un šeit uh, dalību valstis var nosūtīt personālu, kas ļautu mums nodrošināt attiecīgu apmācību. Mums ir jāmeklē risinājums, lau, lai EUPOL personāla trūkums tiktu risināts. Piemēram, policijas darbinieka, kas tagad jau ir pensijā, varētu doties un, un piedalīties apmācības kursos. Tikai un vienīgi tādā gadījumā, ja mēs nodrošināsim šo personāla uh, vajadzību, tad mēs varēsim panākt to, ko esam iecerējuši. Dāmas un kungi, Eiropas Savienībai ir resursi, lai koncentrētos uz dažām būtiskākām nacionālajām prioritātēm Afganistānā. Un mums ir jāpalielina sava klātbūtne un jāpiedāvā Eiropas Savienības kopējais redzējums, it īpaši tad, kad mūsu uh, palīdzība palielinās un nākotnē savukārt mūsu militārā iesaiste samazināsies. Mums ir jāsaprot, ka apmācība un uh, civilā palīdzība ir ļoti svarīga drošības aspektos un stabilitātes nodrošināšanā. Mums ir svarīgi, lai jaunais parlaments spēlētu savu lomu, kā atsvers uh, e, izpildu varē, un šeit es skatos Eiropas parlamentu un uzskatu, ka viņi uh, tiešām ir spējīgi ļoti daudz ko sasniegt. Mūsu paredzētie projekti ir ilgtermiņa projekti, un jau tagad mēs varam diezgan daudz ko darīt. Mēs uh, varam veicināt organizāciju, lai m, mm, tiktu novirzīta līdzekļi, lai reģionāla ekonomiskā sadarbībā ar Afganistānas kaimiņiem tiktu nodrošināta visveiksmīgākā veida Eiropas Savienības iesaiste, iekļauj visus šos pieminētos elementus, mēs strādāsim ar uh, visiem Afganistānas iedzīvotājiem ar NATO, ar ANO un ASV un citiem, uh, citām iesaistītām pusēm arī nākotnē. Paldies! Merci, nous avons... Paldies, un ir izteikuši vēlēšanos uzstāties eh, daži parlamentārieši. Atgādina mūsu nacionālo parlamentu kolēģiem, ka arī viņi var pieteikties. Jūs varat, varat darīt zinām savu vēlmi šeit prezidijam, un mēs jums piešķirsim runas laiku, ņemot vērā Eh, to, ka runas laiks ir ierobežots un mūsu eh, rīta pieredze, es būšu ļoti stingrs, pulksten 16. precīzi būs klāt NATO ģenerālsekretārs, tāpēc esiet īsi ar saviem jautājumiem un komentāriem, lai mums varētu debats notikt pēc būtības, bet lai mēs varam savas eh, debats pabeigt laikā, un tagad ir vārds Ārlākī kungam, kas ir mūsu referents Afganistānas jautājumā. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Uh, ambassador. Paldies, uh, vēstnieka kungs, par to, ka jūs uh, aprakstījāt, kāda ir situācija attiecībā uz Eiropas Savienības rīcību. Uh, Afganistānā. Jūs esat šai amatā tikai dažus mēnešus, tāpēc nebūtu taisnīgi prasīt no jums ļoti daudz, jo Afganistāna ir ļoti sarežģīta valsts un arī situācija ir ļoti grūta. Uh, Tomēr es būtu vēlējies saklausīt tādu reālāku situācijas atspoguļojumu un arī pastāstīt par to, kāda ir Eiropas Savienības ietekme. Jūs šo ainu zīmējāt ļoti rozā krāsās un tas man dara bažīgu. Patiesībā Afganistāna ir valsts, kurā jau deviņus gadus norisinās kara darbība Un lai arī ko Eiropas Savienība darītu civilajā jomā ar uh, Eiropas Savienības misiju, EPOL un uh, citu starptautisko palīdzību, uh, tomēr nedrīkst ignorēt faktu, kāda ir saikne starp civilo iesaistīšanos šai valstī un karu, kurš turpinās. Rīcības plāns ir ļoti vājš, protams, tur ir daudz labu nolūku, bet nav nekādas īstas stratēģijas, jo jābūt ir saiknē starp to, ko dara Eiropas Savienība no vienas puses un uh, kara darbība, kas turpinās jau deviņus gadus un Eiropas Savienībai būtu kaut kas jāsaka skaidrāk par uh, politisko risinājumu un miera procesu, bet uh, uh, nekas nemainās. Afganistāna ir visnab, viena no visnabadzīgākām pasaules valstīm un ir sniegta starptautiskā palīdzība un nekas nav mainījies. Tāpat tiek rupi pārkāptas cilvēku tiesības iet bojā civiliedzīvotāji, par to satrauc gan Afganistānas valdība, gan starptautiskā sabiedrība. Es gribētu drīzāk realistiskāku un piesardzīgāku situācijas vērtējumu uh, dzirdēt. Uh, jūs arī runājāt par Eipolu un par to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu tādu reālāku skatījumu uz to, kas ir paveicams. Uh, un ka ir nepieciešama arī integrācija ar NATO misiju. Un eh, ka patiesībā tā Afganistānā ir jāveido mm, nacionālā politika un ka šie mm, Eiropas Savienības ieguldījums nav salīdzināms ar eh, NATO misiju, kam ir finansējums daudz lielāks. Patiesībā šeit nav runa par to, ka Apple, Apple vajadzētu nobīdīt malā, bet to gan drīzāk vajadzētu integrēt šajā kopīgā procesā. Parlaments apspriedīs šo stratēģiju turpmāko mēnešu laikā, un jūs uh, arī, jums arī vajadzētu mums sniegt savu redzējumu, padziļinātu redzējumu par to, kas būtu darāms, un mēs arī cenām ar jums sadarboties uh, turpmāk un vēlu jums panākums jūsu darbā. Paldies! Vārds ir Bērman kungam, kurš ir Eiropas parlamenta uh, Afganistānas delegācijas vadītājs. Paldies! Die, eh, dārgais Vigo un uh, vēstnieku Šatskas kungs, man ir uh, jums četri jautājumi, četri konkrēti jautājumi. Kādas pēc jūsu domām ir nozīme vēlēšanām, ja nav sastādīts vēlētāju saraksts, ja šis saraksts nav piesaistīts vēlēšanu iecirknim? Kāda nozīme šeit ir. Patiesībā pastāv risks, ka vēl tiek mazināta uzticamība Afganistānas uh, vēlētām institūcijām. Otrkārt, šīs institūcijas būtu jāstiprina un Eiropas parlamentam vajadzētu iesaistīties šajā procesā, un mēs arī iesaistīsimies šajā procesā un uh, sadarbosimies ar Afganistānas parlamentu paaugstinot tā kapacitāti tādai vajadzētu būt Eiropas Savienības lomai, bet mani pārsteidz tas, ka jūs tikai tā nedaudz tam pieskarāties, kaut gan patiesībā ja oficiāli jau vairākus gadus mums ir jāuzņemas vadošā loma šajā kapacitātes veidošanas procesā, arī veidojot jaunās civilierēģņu paudzes. Jautājums, ko mēs varētu uzlabot šai darbā. Treškārt, Eupol ir ļoti uh, liederīgs pro, uh, projekts, bet tas ir nonācis grūtībās, un mums ir jāizdara izvēle vai nu turpināt tā īstenošanu vai apturēt. Ja mēs turpinām, tad mums ir labāk jāorientē rīcība un jāveic investīcijas, un mums būtu jāapmāca civilā policija. Nevis NATO pastārnē, jo NATO ir militāra organizācija, bet Civilā policija patiesībā nav jāpakļauj militārām struktūrām, un tas nebūtu uh, šis process jāīsteno NATO pastā, paspārnē. Uh, tātad kāds ir jūsu jautājums, un tas ir pretrunā ar uh, iepriekšējā runātāja teikto. Un pēdējais, ceturtā lieta, par ko jūs maz runājāt, ir korupcija. Tā grauj uh, Afganistānas attīstību, jo ir augsts korupcijas uh, līmenis un pat Karzai kungs pats aptur uh, izmeklēšanu lietās, kurās aizdomās turētie ir augststāvoši ierēģi. Protams, Afganistāna ir pilnībā atkarīga no ārvalstu palīdzības, un tomēr šeit nevarētu izvēl, izvairīties no zinām nosacījumu izvirzīšanas. Ko jūs par to domājat? Paldies! Paldies! Ņemot vērā lielo runātāju skaitu, es lūdzu izteikties divās minūtēs, divas minūtes jautājumam komentāram. Zingeris kungs, ārlietu komisijas priekšsēdētājs no Lietuvas parlamenta. Dear ambassador. Uh... Dārgais vēstnieki, godēvi draugi, es gribētu sacīt, ka pirmkārt vēlos pateikties par jūsu devumu, par darbu, kas ir paveikts tik sarežģītā vietā. Un atcerēsimies, ka jūs esat mūsu lietuviešu galvenais sarunvedējs Eiropas Savienībai, mūsu dalībvalstīm un eh, jūsu, pirm, eh, jūsu darba vieta ir vienā no vissaržģītākajām vietām pasaulē. Un mans jautājums ir cieši saistīts ar eh, pilsoniskās sabiedrības ideoloģiju. Vai mēs uzvarēsim vai zaudēsim, es nevaru pateikt, bet vietā, kas ir visvairāk pret pilsonisko sabiedrību, mēs saskaramies ar naidu, kas ir vērsts uz plaisu starp eh, pret pilsonisko sabiedrību, un eh, Jeffersona priekšstat ir ļoti tālu no afgāņu realitātes šodien. Tāpēc, eh, kā jūs domājat, ka ieviest, kā varēs ieviest izglītību, ja pat izglīt, skolas ir zainiem un meitenēm atsevišķas, kā tiks ieviests tas, kā būs eh, izglītība reģioniem, kas ir ļoti tālu no visa, kas ir Eiropā, kā mēs šo plaisu varēsim aizpildīt un kā mēs varēsim atrisināsim eh, uzdevuma civilo dāļu, kas ir saistīti nevis ar militārām uzvarām, bet ar, ar ideoloģiju. Mūsu kaimiņa attiecības eh, ir ļoti piesātināts bieži vien ar eh, it īpaši vidējo austrumu krastos eh, piesātināts ar reliģiskiem jautājumiem. Taču šis ir reģions, kas ir ļoti tālu prom no mūsu Eiropas Savienības uh, reģionālas pieredzes un kā mēs varēsim aizpildīt šo plaisu, kas pastāv starp mums un afgāņu sabiedrību. Paldies, Kopas kundze. Paldies. Vēstniek, jūs izmantojāt ļoti diplomātisku valodu runāt par vēlēšanām Afganistānā, un esmu pārliecināta, ka visai labi sapratu, ko jūs sacījāt. Jūs runājat par dubultiem strit, e, E, kritērijiem. Jūs domājat, ka ir Eiropas e, kritēriji un pēc tam kritēriji, kas ir, kā francūži saka, noderīgi austrumiem, vai tā ir jūsu pozīcija? E, vēlreiz Afganistānas vēlēšanas varēja raksturot ar vardarbību, ar klāpšanos. Man priekšā ir dati, vismaz 17 pilsoni gāja bojā, tāpat arī tika novērota eh, eh, krāpnieciskas vēlēšana darbas praktiski visās provincēs. Un tā vietā vēstiek, lai stiprinātu politiskās sistēmas leģitimitāti, vai šie darbi var novest pie lielākām aizdomām pret starptautiskās kopienas darbībām un novest pie jauniem konfliktiem ar vietējiem līderiem? Manuprāt, mums, kā starptautiskai sabiedrībai, mēs neesam līdz šim iemācījušies no iepriekšējās pieredzes Afganistānā. Paldies! Merci. Paldies! Roberts uh, Valters nākošais. Paldies priekšsēdētājiem! Man ir vienkārši jautājums. Es gribētu pateikties vēstniekam par viņa prezentāciju un situācijas izklāstu, e, kā arī domāju, ka viņa darbs ir ļoti saspringts. 90% e, no heroīna Eiropas e, ielās, ko mēs varam nopirkt, ir ar izcelsmi Afganistānā. Un E, izmaksas pēc tam mūsu justīcijas un e, veselības aizsardzības sistēmām ir e, miljārdē. Tāpat arī korupcija, kas pastāv Afganistānā, ciešā veidā saistīta ar šīm narkotikām. Atkarība lauku rajonos ir ļoti liela no šīs ražas un to sējuma iznīcināšana novestu pie nabadzības. Apvienotās nācijas Eh, aplēš, ka aptuveni miljards gadā ir magoņu izmaksas. Tā ir eh, summa, ko Savienotās valstis un Eiropa tērē E, tērē gan veselības aizsardzībai, gan justīcijas budžetam, gan atjaunošanas budžetam. Tāpat arī Eiropas Savienībā mums ir liela pieredze iepērkot rāžas, kas nevienam nav vajadzīgas, kur pēc tam e, tiek uzglabātas un sapūst. Kāpēc mēs nevarētu iepirkt magoņu ražu un izrakstīt lauksaimniekiem čeku par šīm magonēm? Un šis čeks varbūt eh, radītu savveidu atkarību, bet vismaz mazāk eh, kaitīgu atkarību. Tāpat arī otrajā gadā Eiropas Savienība varētu maksāt zemniekiem par to, uh, Eh, par to trešajā, ceturtajā, piektajā gadā par to, ka tie neko neaudzē, otrajā gadā par to, ka neko neaudzē, un trešajā, ceturtajā, piektajā gadā par to, ka neaudzē magonas. Tāpat arī varētu maksāt par alternatīvu ražu audzēšanu. Savukārt, ja eh, izrādās, ka viņi atkal audzē magonas, tad varētu to čeku apturēt. Bet, vēstnieki, vai es varētu jautāt, vai kāda radikālāka veida pieeja nepa, eh, nemiernieku finansēšanai? ir e, kaut kas tāds, ko mēs varam leģitīmi paredzēt nākotnē Eiropas Savienībā. Paldies! Anna Gomeša un pēc tam vārds vēstniekā. Vēstniek, es nevaru atbalstīt, ko jūs sacījāt par to, ka Afganistāna afgāņu tauta bija vislielākā. Ka afgāņu eh, iedzīvotāji varēja vislabāk izvērtēt vēlēšanu kritērijas. Es gribētu eh, dzirdēt jūsu viedokli par masveida pārkāpumiem, kas notika vēlēšanu gaitā, un arī drošības noteikumiem, kas um, kavē daudziem ierasties vēlēšanām. Uh, E, Eipolā gribētu uzdot jautājumu, kāpēc mēs nemeklējam pareizo pieju, lai varētu apmācīt policiju Afganistānā par tiesiskumu un kapacitāšu veidošanu, vai mēs, kāpēc to mēs nodalām no e, justīcijas iestādēm, kāda E, ka, ja mēs apmācām, apmācām policiju, bet ne, neko neapmācām justīcijas iestādes, kuras ir ļoti lielā mērā atbildīgas par cilvēktiesību, sieviešu tiesību pārkāpšanu. E, un ar, saistībā ar Pakistānā notiekošo, kā jūs sa, saskaņojat savu darbību un stratēģiju ar pārstāvu Pakistānā? Un visbeidzot, vai jūs, vai jūsu vārdā ir norādījis, Eh, mūsu amerikāņu partneriem, ka izmantot dronus eh, ir pilnīgi pr pretproduktīvi un ka tas ir briesmīgs piemērs, kas var atgriezties eh, pie mums visiem. Paldies, vēstniek. Yes, uh, well... Paldies. Jā, man septiņas minūtes ir atvēlētas uh, atbildēju uz jautājumiem. Tā, bet šie jautājumi paši jau aizņēma desmit minūtes. Tā tad, protams, es gribu pateikties deputātiem par to, ka viņi uzdeva grūtus un interesantus jautājumus, un tas man arī dod tiesības nodot uh, šos jautājumus dalību valstīm attiecībā uz Afganistānu. Un es varu teikt arī Kārzai kungam, ka es, kad es atkal atgriezīšos Briselē Eiropas parlamentā, tad man atkal būs jāuzklaus ļoti grūti jautājumi, jābūt to krustugunīs. Pirmais bija jautājums par manu attieksmi, ka es esot pārāk liels optimists. Protams, šī aina ir tik drūma, ka ja jūs neesat optimists, nav iespējams strādāt Afganistānā. Ir jābūt piesardzīgam optimistam. Es saprotu, kas ir iespējams un kas nav protams, būtu labi attiecināt uz afgāņiem tādus pašus kritērijus kā pie mums, lai šīs vēlēšanas būtu tādas pašas kā Spānijā, Šveicē vai Itālijā, bet, diemžēl, tās nav iespējams, un es varu arī teikt to nodokļu maksātājiem, kur seko mūsu rīcībai. Mēs esam valstī, kurā nevis deviņus gadus norit karš, bet jau 30 gadus pastāv iekšējs konflikts valstī. 80% iedzīvotāji ir analfabēti. Un neviens, ne prezidents Karzājs, ne ģenerālis Petreus, ne prezidents Afga Obama nezina, cik iedzīvotāji ir Afganistānā. Un tieši ar tādām problēmām mēs saskaramies, un tādēļ Eiropas Savienība vēlas palīdzēt Afganistānai īstenot vēlēšanu reformu, un mēs uh, sākām sagatavošanās darbu. Protams, ir svarīgs vēlētāju reģistrs, tas ir nosacījums uh, uh vēlēšanu godīgai norisei nākotnē, bet mēs uh, palīdzējām īstenot reformas vēlēšanu jomā uh, iedibinot tiešas uh, vēlēšanas, uh, jo pretējā gadījumā bija lieli šķēršļi politisko partiju attīstībai Afganistānā. Protams, šī situācija ir sarežģīta, tas ir izaicinājums, protams, notika vardarbība vēlēšanu laikā, bet mēs varam tikai uh, abrīnot cilvēkus, kuri par uh, spīti šiem draudiem tomēr piedalījās vēlēšanās un balsoja. Tādi ir mani novērojumi pēdējo sešu mēnešu laikā Afganistānā. Tālāk nākošie jautājumi. Es uh, sekoju šīm debatēm starp uh, parlamentu ANO un Eiropas komisija par jauno stratēģiju Afganistānā. Mēs zinām, kas ir jādara, mums jāuzrod piedurknes un jāstrādā, un mums ir nepieciešams jūsu atbalsts reformu īstenošanā, un arī runājot par EIPOL misijas atbalstu, un arī par to, ka ir nepieciešami speciālisti no dalību valstīm šai misijā. Tālāk jautājums, ko uzdeva Bērman kungs. Tātad kāds ir viedoklis par vēlēšanām, es jau to atbildēju. Otrs par institūcijām. Jā, tās atkal ir ierakstīts Eiropas Savienības rīcības plānā par uh, kapacitātes celšanu, par Eiropas Savienības pieredzi šai jomā, un uh, tieši jaunajām dalību valstīm ir uh, liela pieredze uh, administratīvās kapacitātes stiprināšanā. Mēs to esam veikuši ar ANO attīstības programmas palīdzību. Mēs nodrošinām tādus īsus piecu, apmā, piecu dienu apmācības kursus. Tad vēl ir um, tādi procesi, kas uh, attiecinām uz lēmumu pieņemšanas veidu un tā tālāk ir nepieciešami noteikumi. Šeit piedalās arī Francija un Lietuva nodrošinot starpvaldību sadarbību. Bet mums ir nepieciešams arī ilgtermiņa investīcijas. Un šeit Eiropas Savienībai ir jāpalīdz izveidot uh, ierēģņu apmācības, valsts administrācijas apmācības centrus. Un es uh, ceru arī vērsties komisijā ar jūsu atbalstu ar šādu priekšlikumu, izveidot civil dienesta um, apmācības centru tīklu šai valstī. Tālāk par Eipolu. Jā, ir seši strateģiskie mērķi, un tie atspoguļo Eiropas Savienības reālo situāciju, jo tie tika izstrādāti kompromisa rezultātā starp dažādām valstīm. Šeit ir cilvēki, kas ar pārliecību pilda šo sarežģīto darbu, bet uh, iespējas ja ir ierobežotas, un uh, es tādēļ iestājos par to, ka mums ir jākoncentrējas uz vienu prioritāti, un to atzīst gan afgāņu puse, gan arī mūsu draugi amerikāņi, kuriem ir lielas naudas summas viņu rīcībā. Bet nevienam nav tāda pieredze kā EIPOL misijai, un proti, uh, es šeit runāju par civilās policijas apmācību Un tā būtu liela investīcija, domājot par nākotni, nevis veidojot tādu paramilitāro policiju, kur, protams, arī ir svarīga, bet būtu tāda reāli civilā policija, kas veiktu arī izmeklēšanu un kas būtu atbildīga. Vēl viens jautājums, ko uzdeva vairāki runātāji, proti tā, par korupciju, un tā ir nopietna problēma. Tādēļ esmu arī uh, pievērsies šim jautājumam Kabuls konferencē. Un uh, šim jautājumam atvēlēta pienācīga vieta Kabuls konferences deklarācijā. Tagad ir pienācis laiks pāriet no vārdiem pie darbiem. Mēs esam pieredzējuši zinām progresu. Uh, es esmu apmeklējis kādu no Afganistānas prov provincēm, kur uh, tiesnesis ir apcietināts korupcijas apsūdzību dēļ. Tāpat uh, EIPOL sadarbojas ar prokuratūru, apmācot afgāņu prokurorus, kā izmeklēt uh, ar korupciju saistītas lietas starptautiskā sabiedrība nodar, nodrošina apmācību speciālistiem Afganistānā, un es ceru, ka mums izdosies kaut ko panākt, un ir arī jānosaka zināmas sadarbības nosacījumi. tika uzdots arī tāds jautājums, vai mēs uh, gūsim uzvaru vai cietīsim sakāvi. Es uzskatu, ka mums nav tiesības uh, ciest sakāvi, mums ir jādara viss, lai mēs gūtu panākumus. Mums ir aktīvi jāiesaistās. Uh, Nākošais gads tiks samazināta militārā klātbūtne un mums ir civilā jomā jānodrošina vēl plašāka pārstāvniecība, mums ir uh, jāaizpilda šī plaisa, mums ir jāsaprot reālā situācija, ka tā ir cita nācija ar savām vērtībām, savu reliģiju, un mums ir jāciena viņu uzskati. Vēlēšanas ir parādījuši to, ka mēs varam virzīties uz priekšu, uh, Uh, veidojot līdzdalības demokrātiju, respektējot reālo situāciju uz vietas. Uh, es uh, jau atbildēju par vēlēšanām un šiem kritērijiem. Jā, starptautiskie plašsaziņas līdzekļi un novērotāji ir ziņojuši par krāpšanas gadījumiem vēlēšanās bet tagad notiek šis process un vēlēšana komitejai ir tagad uzdevums izskatīt šīs sūdzības un pieņemt lēmumus. Un līdz ar to ne tikai mēs, bet pirmkārt afgāņu tauta noticēs caurskatāmam inkluzīvam procesam, un tas dos uh, jaunu ticamību šīm institūcijām nodrošinās eh, nepieciešamo administratīvo kapacitāti. Roberts Volters eh, izteica tādu interesantu priekšlikumu. Protams, visu cieņu to varbūt var viegli šādu priekšlikumu izteikt, bet tur grūti īstenot. Es ar uh, ar britu vēstnieku arī esmu uh, lidojis virs Helmans provinces un redzējis uh, magoņu laukus. Uh, bet tāda ir šī situācija. Mēs varam nākt klajā ar visādiem novatoriskiem plāniem, bet uh, nezinu, vai tie būs ilgtspējīgi. Tieši tādēļ Eiropas Savienība piešķir lielus uh, naudas līdzekļus, uh, lai nodrošinātu iztiku Uh, zemniekiem, kuri nodarbojas ar magoņu audzēšanu. Es jau atbildēju par korupcijas jautājumiem un tagad uh, par tieslietām. Šeit ir vairāk aspektu šim jautājumam. Pirmkārt, administratīvā rīcības spēja ir ļoti vāja. Tagad mēs sniedzam atbalstu šai jomā. Mēs esam nosūtījuši ekspertu, kurš uh, palīdza pārstrādāt, izstrādāt nosacījumus par labu pārvaldību tieslietu jomā. Tagad mēs sadarbojamies ar trīs tiesu institūcijām, eh, ģenerālu prokuratūru, augstāko tiesu un tieslietu ministriju jautājumi tiek noteikti, kādas ir atalgojuma likmes, kā nodrošināt uh, darbinieku drošību. Un uh, vēl citi līdzīgi jautājumi ir jārisina, un mēs pie tā arī strādājam. Paldies! Paldies! Mums ir atlikušas 20 minūtes un 6 runātāji, tāpēc izsakieties ļoti īsi. Daudz jautājumu jau ir pieminēti, tāpēc izvairīsimies no atkārtošanās un es dodu katram pa minūti jums tālerkungs. Paldies, vēstniek, ka esat kopā ar mums šodien. Afganistāna ir valsts ar specifiskām tradīcijām, bez eh, paties centrālās valdības savā vēsturē, un šķiet arī tā ir šobrīd. Mēs šobrīd pieņemam Eiropas Savienībā rezolūciju Eiropas parlamentā, un ļoti daudz no mums vēlamies paust mūsu tautu politisko gribu izkļūt no šī slāzda, kurā mēs pēdējo deviņu gadu laikā esam iegājuši aizvien dziļāk iekšā. Un es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis pār priekšlikumu organizēt politisku procesu Afganistānā, kurš iesaistītu visus uh, politiskos un militāros spēkus ar mērķi dot mums iespēju atsaukt koalīcijas spēku tad, ka, spēkus tad, kad tas būs iespējams. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Kas, kā jūs domājat, varētu notikt vai nenotikt šādā politiskā procesā? Mans viedoklis ir tas, ka no šīm lamatām ir jāizkļūst, un jo ilgāk mēs tur paliksim, jo sarežģītāk būs situācija. Un mēs nedrīkstam pieļaut Afganistānai kļūt par paradīzi starptautiskiem teroristam. Vispārējais ir tikai ilūzijas. Mēs nevaram pārvaldīt šo valstu, viņiem ir jātiek galā pašiem ar sevi. Paldies, paldies, Reimā kungs, Igaunijas parlamenta aizsardzības komisijas priekšsēdētājs. Paldies! Mans jautājums attiecas uz um, vienu institūciju, par kuru šeit es uh, nedzirdēju pieminam. Tā, tas ir Afganistānas parlaments. Mēs atbalstām Afganistānas valdību, centrālo valdību, provinces valdības, Afganistānas policiju, vēlēšanu sistēmu, bet kas tad notiek ar Afgāņu parlamentu? Esmu vairāk kārtīgi bijis Afganistānā un arī Afganistānas parlamentā. Igaunijā mēs esam uzsākuši tehniskā atbalsta programmu viņiem, un es izmantoju iespēju, lai apzinātu uh, Uh, savus kolēģis citos parlamentos šādam atbalsta sniegšanai. Manuprāt, tas ir svarīgs jautājums, lai varētu stiprināt viņu pozīcijas Afganistānas sabiedrībā. Mēs kaut kā esam par to aizmirsuši. Paldies! Paldies! Tanaka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Zegers kungs ir ļoti nobežījies par faktu par to, ka Afganistānas meitenes tiek e, izglītots atsevišķi no zēniem. Manuprāt, e, tas ne, ne, nebūtu tik satraucoši. Meitenes ir labākam seknēm, bet satraucošāks ir tas, e, tas ka vairākās valsts daļās nav vispār nekādas, e, iz, nekādu skolu. E, tāpat Mans jautājums eh, attiec uz eh, vairāk kaimiņu valstī Pakistānu. Vai jūs uzskatās, eh, uzskatāt, ka Zadārī kontrolē savus, savus dienestus, kas tradicionāli atbalstīja afgāņu talibānus, jo šobrīd šķiet, ka Paki galvenais destabilizējušais faktors ir Pakistāns talibāns. Un jautājums ir, kāda būtu Indijas loma? Uh, ārvalstu investīcijās un pilsēniskās sabiedrībās veidošanās. Vai jūs koordinējat savas darbības ar demokrātisko ildījumu? Un mans pēdējais jautājums, kāds ir progress alternatīvās civilās militārās piegādes ceļos, izvairoties no, Pakistā, no, no Pakistānas un izmantojot Krieviju, Vidusāziju? Tas attiec uz Eiropas Savienības misijām un uh, citām misijām Kīlnilsen nākošā vēstnieka, es gribēju uzdot jautājumu. Gala komunikē Kabuls konferencē paredzēja, ka to, ka līdz 2012. gadam 50% starptautiskās palīdzības iestāra Afganistānas budžetu. Pēc Kābulas bankas lietas, ko jūs esat paredzējuši, lai nodrošinātos uh, ka šie uh, fondi tiek izmantoti pareizi? Tas ir mans pirmais jautājums, saistāms ar visiem eh, korupcijas jautājumiem, kas ir uzdoti. Un vēl viens jautājums attiecībā uz žurnālistu darbu un piekļuvu izglītībai šai valstī. Kā jūs zināt, divi francijas žurnālisti, Evri Vegas Kiers un Stefans Taponjē, nu jau deviņus mēnešus eh, tiek turēti Afganistānā un Francijas varas iestādes. Um, regulāri pauž bāžas par šo situāciju, taču es gribētu zināt Eiropas Savienības līmenī, ko varētu darīt, lai šie žurnālisti tiktu atbrīvoti. Paldies! Paldies! Franzulicas kungs no Rumānijas deputātu Ehm, paldies priekšsēdētājiem. Šķiet, ka arī mēs esam slazdā ehm, lidostu dispečeru dēļ, bet eh, iespējams, ka to nevar salīdzināt ar tādu misiju kā Afganistāna. Vispirms gribam, grib apsveikt vēstnieku Ušatski eh, un novēlēt veiksmi turpmākajā darbā, dāmas un kungi. Gribu sacīt, ka tas ir liels izaicinājums visām mūsu valstīm šī Eiropas Savienības misija Afganistānā, bet es domāju, ka Afganistāna ir arī iespēja Eiropas Savienībai galvenokārt, lai e, uzlabotu savus ekspertus savas kapacitātes un eksportēt institūciju veidošanu, rekonstrukciju, krīzes pārvaldīšanu. Un jānorāda, ka ir ne tikai izaicinājumi, bet arī iespējas. Tāpat arī šis ir tests Eiropas Savienības NATO attiecībām un dalītajām atbildībām un to dzīvot spēj starp abām uh, organizācijām. Tā kā NATO ir daudz labāk aprū, aprīkota. Uh, Protams, Eiropas Savienībai ir jākoncentrējas uz institucionālo attīstību. Tā ir atslēga tam, lai Afganistānas pasākumi būtu ar panākumiem. Tad, kad ir runa par noturīgu sadarbību, Eiropas Savienībai ir jāuzņemas vadošā loma. Mums ir jāpaturprātā, ka ļoti nozīmīga panākumiem ir laba pārvaldība un tā ir Eiropas Savienības galvenā loma Afganistānā. Jo, dāmas un kungi, papildus drošības sajūtai Afganistānas pilsoņiem ir jāapzinās, ka viņi var paļauties uz efektīviem un uz pilsoņiem virzētiem, virzītiem e, publiskām institūcijām. Un tagad mans jautājums pēc šiem iesiem komentāriem. Paldies priekšsēdētāji. Kā jūs, vēstnieki, redzat Eiropas Savienības misijas attīstību Afganistānā, ņemot vērā to, ka 2011. gada beigās vai arī 2011. gada otrajā pusē atsevišķas valstis jau ir, ir paziņojušas, ka atsauc savus karaspēkus. Paldies, paldies, un visbeidzot Jāņesa kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēstniek, paldies par jūsu klātbūtni un jūsu uzstāšanos. Javiers Solana pagājušajā piekdienā pirms četrām dienām e, Baltās grāmatas publikācijas brīdī Madridē sacīja, ka Afganistānas karš ir neiespējams uzvarēt militārā veidā. Es gribētu dzirdēt šajā sakarā komentāru no jūsu puses, lai jūs to attīstāt eh, mazliet vairāk bet eh, kā jau Arno Dančāns norādīja, eh, ka ar laiku ir problēmas, es to nedarīšu. Tikai viens teikums. Vai jūs ņemat vērā to, ka eh, viss, ka nedrīkst pieļaut to, lai talibāni, talibi atkal atgrieztas, atgrieztos pie varas un šī valsts pārvērstos par terorismu pērēkli. Paldies, un tagad vēstniek, eh, jums vārds. E uh, paldies! Paldies par ārkārtīgi interesantiem jautājumiem. Vispirms Tālera kungs. Nēlos teikt. Un tad ir Vanisa kunga jautājums politisko procesu, ka varbūt ir tā, ka ne jau militārais risinājums ir visveiksmīgākais. Nu, manuprāt, ir tā. Risinājums ir politisks un militārs process vienlaikus. Un mēs uz, novērojam šobrīd un atbalstam Afganistānas valdību, lai viņi varētu vienoties un samierināt dažādas intereses. Taler konkrēti runājas par to, ka iespēja, manuprāt, um, atsaukt kara spēku ir iespējama tikai un vienīgi tad, kad būsim palīdzējuši izveidot pamatus, lai Afganistānas iedzīvotāji paši varētu pārņemt atbildību pār valsti. Šobrīd nē, šobrīd vēl tik tālu neesam tikuši. Un tāpēc vēlreiz teikšu, ka tad, kad es satieku parlamenta deputātus, tad es runāju par to pašu. Ja mēs dodamies prom tagad, tad vienkārši mēs tur atstāsim aiz sevis haosu. Tur atkal būs starptautiska terorisma avots un centrs. Uh, Afganistāna tad veicinās reģionālu nestabilitāti, un tieši tādēļ es gribētu jums visiem teikt, ar, arī tiem, kas ir uh, līdzdarbojušies stabilitātes veicināšanā Afganistānā un ģimenes uh, locekļiem, uh, to karavīru ģimenes locekļiem, kas ir krituši. Vēlos teikt, ka mēs militāri vinēt, protams, nevarēsim, ir vajadzīga arī politiskā iesaisti un saikne ar attīstības politiku, un šeit Eiropas parlaments un Eiropas Savienība var spēlēt īpašu lomu. Runājot par Igaunijas deputāta jautājumu, viņš ir aizsardzības komitejas vadītājs, jā, es tik tiešām esmu ļoti interesēts jūsu teiktajā. Jūs teicat, ka ir jāatbalsta Afganistānas valdība, parlaments. Nu, ne visos gadījumos sadarbība veidojas pārāk veiksmīgi. Esmu runājis arī ar Eiropas parlamenta pārstāvjiem. Un, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi izmantot tagad šo īsto brīdi, jo tagad būs šis jaunais parlaments Afganistānā. Visticamāk, novembra beigās vai decembrī viņi sāk savu darbu, tad mēs varam jau pēc iespējas ātrāk ar viņiem sākt sadarboties, kļūt par tādiem kā mentoriem, tā lai paskaidrotu viņiem, uh, kādā veidā var nodrošināt parlamentu funkciju pildīšanu, kā var sadarboties ar citām institūcijām. Un tāpēc es domāju, ka lūdzu brauciet pēc iespējas ātrāk Eh, iepazīstieties ar jauno Afganistānas parlamentu, un tad runāsim arī ar Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem, arī ar Buzika kungu par šo potenciālo sadarbību. Runājot par izglītību un apmācību, nekomentēšu būt pārāk plaši, bet jebkurā gadījumā, un šeit izskanēja jautājums no Lielbritānijas parlamenta pārstāvja, runa bija par Pakistānas lomu. Jā, mēs visi saprotam, ka šīs divas valstis ir ļoti cieši saistītas. Jā, ir divas neatkarīgas suverēnas valstis, taču vēsturiski un arī mūsdienās e, še, šīm valstīm ir ļoti cieša saikne. Tāpēc arī Afganistānai un Pakistānai ir vajadzīgi šie attīstības plāni. Es sadarbojos arī ar vadību Islamabadā, un ar citām valstīm, ar ASV pārstāvjiem arī, kas darbojas tur. Varam teikt, ka ir zināms progress panākts attiecībā uz divpusējām sadarbībām, uz sadarbības iespējām starp valstīm. Un mēs saprotam, ka šeit ir vajadzīga uh, cieša un konstruktīva sadarbība, lai izvērtētu arī starptautiskā terorisma draudus gan Afganistānā, gan arī Pakistānā. Runājot par alternatīviem maršrutiem. Nu jā, arī šai gadījumā cenšamies nu, palīdzēt viņiem attīstīt robežu kontrolas punktus ziemeļos. Šobrīd maršrutu nav daudz, jūs varat paskatīties uh, uz kartes, tad nav daudz variantu vai nu doties caur Pakistānu vai nu caur Centrālā Azijas valstīm. Bet esmu pamanījis arī ka šeit ir labas pazīmes attiecībā uz ekonomisko sadarbību šajā reģionā. Varējām pamanīt, ka, piemēram, ka ir līgums parakstīts ar Turkmenistānu par gāzes vada izbūvi. Un tad, manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi, jo tādā veidā varēs izveidot šo jauno platformu, kur ekonomiskā sadarbība un sastarpējās saites ar tādām valstīm kā Indija un Pakistāna, kurām tiešām Afganistānā ir svarīgi noturēt stabilitāti un izaugsmi, tad šāda sadarbība stāsies esošās konkurences un cīņas vietā. Un tad Eiropas komisija palīdzēs veidot šo reģionālo sadarbību. Mēs izmantosim reika instrumentu, kas ir uh, reģionālās ekonomikas sadarbības konferences par Afganistānu. 3. un 4. novembrī Istambulā notiks šis konferences kārtēja sanāksme, un tad mēs runāsim it īpaši par tranzītu, par integrēto robežu kontroli un saistītiem jautājumiem. Un es ļoti rūpīgi sekoju attīstībai un tiekos arī ar Indijas un uh, Pakistānas vēstniekiem un ar uh, Indijas vēstnieku pat spēlē tenis, tad jau sadarbība cieši, tiešām ir cieša. Nākamais jautājums bija par kopīgo budžetu un lielāku resursu atvēlēšanu un, un kā krīze var ietekmēt šo situāciju. Jā, es atceros, ka esam uh, teikuši, ka palielināsim budžetu asignējumu, bet te pašā laikā sarunu gaitā ir izvirzīts nosacījums. Es biju pats arī klāt, runāju Eiropas Savienības vārdā un teicu Afganistānas pārstāvjiem, es teicu, ka jā, mēs varētu atbalstīt plašāku uh, um, finansējumu budžetā. Protams, vienīgi tad, ja jūs nodrošināsiet cīņu ar korupciju un budžeta kontroli. Un prezidents Karzājs bija klāt un arī parlamentu eh, pārstāvji par žurnālistu jautājumu. Jā, Afganistānā problēma ir apzināta un Francijas vadība šeit uh, risina šo situāciju Un tad vēl izskanēja jautājums no Romānijas parlamenta pārstāvja par 2011. gadu, par to, kas notiks tad, kad militārā kara spēkā, kad militārā spēkā uh, skaitliskais, skaitliskā pārstāvniecības tiks samazināta. Es domāju, visticamāk, es runāju šeit par Eipolu, nevis par NATO spēku, par ko Rasmussens jums stāstīs. Nu, es domāju, ka šajā gadījumā šī Apple iesaiste un darbība tikai paplašināsies, jo mēs šeit nodrošināsim pārējais procesu un palīdzēsim Afganistānai. Paldies! Paldies, vēstnieks! Paldies visiem kolēģiem un pēc dažām minūtēm kopā ar mums būs NATO ģenerāla sekretārs Rasmusens, tāpēc tagad ļoti īsa pauze un mēs 2016. turpināsim debats ar ģenerāla sekretāru. My... Tikai gribu vēlreiz um, patkārtot pateikties par Afganistānas sakarā izrādīto interesi, un tas palīdzēs man turpmākajā darbā. Uh, Eh, turpinot ieviest Eiropas Savienības darbības plānu un darīšu to zinām arī saviem kolēģiem Kabulā. Paldies! an hour and so there is some... Bene, cari colleghi, se gentilmente prendete posto. Darbie. Ieņemiet lūdzu vietas, turpināsim darbu. Ģenerāls sekretārs ir klāt, viņš ir ļoti punktuāls, tādā jau varam strādāt. Un mēs būsim arī tikpat jauki, respektīvi, nekavēsim viņa laiku, sāksim un pabeigsim, kā ir noteikts programmā. Vispirms paldies cienījamam Rasmusena kungam par to, ka viņš ir ieradies. Mēs esam ielūguši viņu šajā sanāksmē. Šodien ir paredzēts runāt par attiecībām starp Eiropas Savienību un NATO, un šajā situācijā ir tagad divi jauni elementi. Lisabonas līgums ir spēkā. Un Eiropas drošības un aizsardzības politikai tiek piešķirta plašāka loma, un arī jūsu organizācijā sekretāra, ģenerālsekretāra kungs tiek uh, arvien plašāk runāts par strateģiskajām vadlīnijām, par vispārīgo pasaules stratēģiju, arī uz to, kā NATO plāno iesaistīties situācijas risināšanā nākotnē. Varu teikt, ka sanāksme ir diezgan neparasta jo tīpaši mūsu kolēģi no Eiropas parlamenta, protams, viņi ir pārstāvēti, bet te pašā laikā ir klāt arī Nacionālo parlamentu pārstāvi no ārlietu un drošības komitejām. Līdz ar to uzskatīšu, ka šā ir fantastiska iespēja runāt par visiem šiem jautājumiem. Un šie jautājumi, protams, ir ārkārtīgi svarīgi mūsu iedzīvotājiem. Kā visi būs pamanījuši, Eiropas Savienība un NATO kopā cenšas panākt mieru un drošību ne tikai Eiropā, 27 valstīs, bet visā pasaulē. Gan arī vai visas Eiropas Savienības dalība valstis ir NATO partneru valstis. Un daudzos gadījumos civilās un militārās misijas notiek sadarbībā ar NATO. Un Piemēram, Kosovā un Afganistānā mūsu sadarbība ir īpaši cieša un veiksmīga. Šis fakts un uh, patiesas drošības un aizsardzības politikas īstenošana pateicot Lisabonas līgumam, tad šie divi aspekti nozīmē to, ka mums ir obligāti jāmeklē sinerģija un uh, jāveicina sadarbība starp NATO un Eiropas Savienību. Jau pašā sākumā esmu pieminējis, ka NATO ģenerāls sekretārs un NATO organizācija kopumā šobrīd vēlreiz izskat savas funkcijas un prioritātes līdz ar to esam ļoti interesēti tajā, lai uzzinātu, kādas izmaiņas ir paredzētas 14. oktobrī, kad notiks sanāksme ar ārlietu ministriem un tiks izskatīti visi šie jautājumi. Tagad vēlos jums pateikties par to, ka esat ieradušies pie mums un paldies arī par iespēju uh, Eh, runāt ar jums regulāri, jums bija arī jūlijā tikšanās, un paldies, protams, par kopumā reformu procesu. Un šeit jums un Eiropas parlamenta deputātiem bija produktīvs attiecības visos gadījumos, un tagad lūdzu ģenerālsekretāra kungs ļauš jums izteikties. Euh, Priekšsēdētāji, vispirms es gribētu jums pateikties par sirsnīgo uzņemšanu un jūsu jaukiem ievadvārdiem. Esmu īpaši gandarīts par iespēju atrasties atkal šeit, Eiropas parlamentā, un varēt uzrunāt gan Eiropas parlamenta deputātus, kā arī Nacionālo parlamentu deputātus. Es Vēlējos eh, šajā sarunu eh, reizē lūgt jums atbalstu eh, pastiprinātai sadarbībai starp Eiropas Savienību un NATO ievērojumā veidā. Šos pēdējos 15-20 gadus NATO un Eiropas Savienība ir saskāršās ar ievērojumām e, izmaiņām. Eiropas Savienība, Lisbonas līgums stāšanos spēkā. Eiropas Savienība šodien ir multidisciplinārs spēlētājs atzīts starptautiskajā arēnā, e, taiskaitā arī aizsardzības jautājumos, jo tā vada vairākas civilās misijas. E, un arī militārās misijas at, vairākos ārējos eh, teātros. Ciešākā sadarbība ar starp Eiropas Savienību un aliansi ir kļuvusi par strateģisku nepieciešamību. Vispirms es vēlētos teikt eh, dažus vārdus tā, eh, manis eh, pārstāvētās vadītās organizācijas sakarā. NATO šodien ir ļoti atšķirīgi no augstā kara laika alianses, bet, protams, pamat eh, principi nav mainījušies. Transatlantiskā alianse ar stingru apņemšanos savstarpējai aizsardzībai pret jebkuru uzbrukumu un visu dalību valstu pievienošanās vērtībām, kuras mēs aizstāvam. Jaunā strateģiskā koncepcijas pie, pieņemšana NATO samitā, kurš notiks novembrī Lisabonā, būs svarīgs etaps e, pie, pielāgojot e, aliansi. Un šis e, Jaunais strateģiskais iedziens būs mūsu vadlīnijas tuvākajās desmit eh, gadēs un būs kā mūsu vadošā gaisma, lai varētu stiprināt aliansi ir nepieciešama tāda stratēģija NATO, kas būtu gan ilglaicīgi noturīga, gan realizējama. Šajā sakarā es vakardien iesniedzu savu teksta projektu NATO uh, dalībniekiem, kuri varēs apspriest tuvāko nedēļu gaitā galīgo tekstu. Konce strateģiskā koncepcija balstīsies uz četriem pīlāriem. Pirmkārt, aizsardzību un drošību. 21. gadsimtā mūsu, mūsu kolektīvās aizsardzības apņēmība valstoties uz piekto pantu paliek spēkā un nekas nemainīsies. Un mēs plānojam izmantot gan militāro darbību, gan arī visus citus aspektus. Mēs strādāsim arī pie tā, kā mēs uh, rīkosimies jauno apdraudējumu priekšā, piemēram, masu iznīcināšanas līdzekļi, terorisms, uh, nelikumīga ieroču tirzniecība, kā arī problēmas, kas varētu rasties energoapgādai. apgādai. Nākamais aspekts - drošība krīzes situācijā. Tā ir vietā, lai vienkārši reaģētu uz sekām krīzes situācijā. Tad, kad uh, problēmas jau reāli ir sākušas, varbūt ir sākusies pat vardarbība, labāk būtu izvairīties no krīzes vai arī krīzi pārvaldīt jau pašā sākumā. Tas, protams, prasa no mums rīcības koordinēšanu, sadarboties ar citām organizācijām, kas rīkojas krīzes situācijā. Un šī ir tā, tā saucamā integrētā pieeja, par kuru mēs bieži runājam. Protams, tas prasa attiecīgi kapacitāti un attiecības. Treškārt, kā NATO varētu veicināt starptautisko stabilitāti? Mums ir jāuzlabo sava sadarbība un partnerība ar Eiropas Savienību un es runāšu par ļoti konkrētiem priekšlikumiem attiecībā uz mūsu sadarbību. NATO partnerības politika ar citām valstīm ir izrādījusies ļoti veiksmīga. Un, manuprāt, šī veiksme ir jāizmanto pēc iespējas plašāk. Mēs varam tagad veicināt plašāku dialogu un sadarbības iespējas ar valstīm citos pasaules nostūros. Mēs meklējam valstis, kas ir interesētās tikpat kā mēs starptautiskajā mierā un drošībā tieši tāpat kā Indija un Ķīna. Te pašā laikā ir nepieciešams o, paplašināt to jautājumu klāstu, par kuriem mēs runājam ar mūsu partneriem un ar tādām organizācijām kā ANO. Un arī ceturtais jaunās strateģiskās koncepcijas elements ir NATO pārveide un reformas. Reformas pēc būtības ir pastāvīgs process. Nav tā, ka var vienreiz kaut ko pārmainīt un uzskatīt, ka tā ir reforma. Tagad, kad finanšu līdzekļi ir ierobežoti, stratēģiskajā koncepcijā ir jārunā par to, ka mēs vēlamies lielāku drošību, lielāku atdevi no mūsu aizsardzības budžetiem. Pēdējo gadu laikā esam veicinājuši to, lai mūsu militārie spēki būtu lietojami, lai būtu lielāka atdeve. Taču da, joprojām daudzos gadījumos uh, mūsu militārie spēki vienkārši um, atrodas uh, uh, savā vietā un nevar viņus tā īsti izmantot. Tā ir tāda, tā, tā var teikt, paliekas no iepriekšējiem režīmiem. Runāšu tagad konkrēti par uh, to, ko mēs darīsim Lisabonas līguma ietveros. Ņemot vērā uh, to, ka uh, ka raķešu aizsardzības papli, ar raķešu izmantošanu vien paplašināt, būtu pareizi arī nodrošināt pretraķiešu aizsardzību. Un to mēs varam darīt, ja paplašināsim, e, e, paplašināsim esošos Uh, pretreķiešu aizsardzības projektus, un šeit mēs varam izmantot gan mūsu pašu resursus, gan arī palielinot mūsu iesaisti, mēs varam piedāvāt aizsardzību Eiropas Savienībai, kā arī saistītām teritorijām. Respektīvi uzskatīt, ka tā vairs nav politiskā lieta, bet teritoriālā lieta. Un šeit vēlos runāt par šo integrēto pieeju. Šodien sarežģītā, sarežģīta situācija ar dažādu līmeņu apdraudējumiem prasa tikpat komplicētu un iesaistītu integrētu pieeju. Ir jāuzla, jāizmanto visa veida spēki, resursi un talanti. Un šeit ANO. ASV un arī nevalstiskās organizācijas var spēlēt savu lomu tā, lai šie spēki savstarpēji atbalstītu viens otru. Tas nozīmē, ka mums ir jārunā savā starpā, jāmācās kopā un, protams, jāpiedalās kopā dažādos pasākumos. 90. gados, kad transatlantijas kopienā nolēma risināt konfliktu Balkānu valstīs, mēs tajā brīdī ļoti gribējam, lai NATO un Eiropas Savienības attiecības kļūtu ciešākas. Tolaik mēs sākām šo procesu, bet diemžēl nevarējām to veiksmīgi izmantot, lai paplašinātu sadarbības procesu, iekļaujot dažādus citus drošības elementus. Kur tad ir šī problēma? Problēma ir tāda, ka joprojām šī nacionālā perspektīva uz Eiropas Savienības un NATO uh, sadarbību uh, ļoti atšķirās. Ir dažas valsts, kas uzskata, ka tā ir politiskā prioritāte, bet citas valstis nevēlas darboties. Viņi uzskata, ka ciešāka sadarbība, ciešākas attiecības var graut katras institūcijas autonomiju vai arī izveidot zināmu hierarhiju. Mēlos jums teiks, teikt tie no jums, kas jau vēl šaubās. Mēlos teikt, ka NATO skaidri apzinās, ka Eiropas Savienība ir sava autonomiju lēmumu pieņemšanas procesā, tieši tāpat Kanādā ir sava autonomija. Turklāt integrēta start, startaut, startautiskā partnerība nozīmē arī to, ka mēs katrs no partneriem būsim pietiekami neatkarīgi un baudīsim šīs strateģiskās attiecības bez vajadzības uh, viens otram īpaši pakļauties. Un mēs varējām redzēt, ka tieši šāda viena līmeņa sadarbība ir ļoti veiksmīga. Manuprāt, tagad ir īstais brīdis, lai Eiropas Savienības un NATO sadarbība būtu arvien veiksmīgāka. Šeit es esmu iezīmējis trīs jomas. Pirmām kārtām Eiropas Savienība un NATO ir jānodrošina regulāras diskus, diskusijas par kopīgām drošības interesēm. Šodien mums ir tāda neveiksmīga situācija ka NATO un Eiropas Savienība oficiāli nevar diskutēt par ļoti svarīgiem jautājumiem. Mēs runājam tikai par Bosniju sanāk. Neskatoties pat uz to, kā mēs kopā darbojamies ļoti daudzās jomās, kas ir saistīts ar drošības interesēm. Otrakārt, Eiropas Savienībai un NATO ir daudz ciešāk jāsadarbojas operācijās. Arvien biežāk mēs redzam, kā atrodamies tajās pašās valstīs un pildam ļoti līdzīgus uzdevumus, kā tas šobrīd ir Kosovā, Afganistānā un pie Somālijas krastiem. Ņemot vērā to, ka mums ir pieejami dažādi instrumenti, katrai institūcijai savi, tad mēs varam arī rīkoties kopā un papildināt viena otras centienus. Tas, protams, nozīmē, ka ir jānodrošina koordinācija daudz augstākā līmenī. Treškārt, mums ir jānodrošina lielāka atdevi militārajam budžetam. Nu, tikai viens piemērs. Mēs varam izveidot kopīgo pieeju, lai uh, risinātu jautājumu, kas ir saistīti ar tā saucamām uh, improvizētām sprākst vielām, un tas iekļauj arī uh, dažādus spridzekļus, kas tiek uh, ļoti vienkārši izveidoti, un uh, Šādā gadījumā mēs varēsim mūsu resursus izmantot daudz efektīvāk un, protams, nedarīt vienu un to pašu darbu divreiz. Lai atrisinātu politiskās grūtības, mans priekšlikums būtu šāds. Izveidot tādu divu joslu ceļa, divu joslu satiksmi, divvirzienu satiksmi. Man, man, man bija tikšanās ar ministriem Palma de Mallorca un mans priekšlikums bija tāds. Pirmkārt, pirmkārt Eiropas Savienības dalību valstīm jāļauj piedalīties, visām valstīm jāļauj piedalīties NATO stratēģijas apspriešanā. Un arī NATO valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalību valstīm, ir jārunā par daudziem politiski svarīgiem jautājumiem. Un šeit esmu runājis par trīs atsevišķiem aspektiem. Pirmām kārtām labāk informēt uh, partnerus, kas nav Eiropas Savienības dalību valsts par, Eiropa, par uh, drošības jautājumiem, un tad vēl jāpalīdz Turcijai izveidot drošības nolīgumu ar Eiropas Savienību. Un treškārt, Eiropas Savienībai būtu jāvienojas starp Turciju un Eiropas uh, aizsardzības aģentūru. Man ir ļoti konkrēti priekšlikumi, kā jūs redzat, esmu runājis ar Buzeka kungu un ar citiem ar uh, vairāku valstu un valdību galvām, un es biju ļoti gandarīts arī par Eiropa padomu secinājumies, kas ir tapuši pirms divām nedēļām. Šeit tiek runāts par to, ka Eštonas kundzei ir uzticēta atbildība par to, lai viņi atrisina jautājumus, kas šobrīd kavē sadarbību starp NATO un Eiropas Savienību. Un tas nozīmē, ka varēsim iet uz priekšu. It īpaši tās 21 valsts, kas darbojas abās organizācijās, šīs valstis var uzņemties izšķirošu lomu, lai šos risinājumus panāktu. Novēgumā vēlos teikt, ka es ļoti labi saprotu Eiropas parlamenta lomu progresa sasniegšanā tieši tādēļ tagad raugos uz jums, lai jūs mūs atbalstītu un atbalstītu arī mans priekšlikums. Paldies! Grazie, signor segretario generale. Liels paldies, ģenerālsekretār kungs! Tik tiešām ļoti detalizēta prezentācija no jūsu puses. Ļoti interesanti arī, un jūs runājat arī ļoti precīzi un lakoniski, un tas nozīmē, ka mums būs iespēja diskutēt. Un tagad ļaušu izteikties Arno Denžona kungam, kas ir drošības apakškomitejas vadītājs. Lūdzu! Paldies, ģenerāls sekretāri, paldies par jūsu vēstījumu, paldies, ka esat kopā ar mums šodien. Jūs zināt, ka mēs īpašu uzmanību pievēršam uzmanību dialogam ar NATO. Un e, mēs ļoti sekojam attiecībām starp abām organizācijām. Man ir divi īsi jautājumi, varbūt nepārāk patīkami. Pirmais attiecas uz. Es, Eh, slaveno civilo kapacitāti globālajā pieejā ko ir sev paredzējis NATO. Manuprāt, tas ir eh, pretrunā ar eh, struktūra reformu, runāt par budžetu, personālu, budžetu, kas NATO ir jāveic paralēli. Kādā veidā novest līdz galam šo izaicinājumu, paplašināt uh, NATO kapacitāšu spektru civilajās jomās, tajā pašā laikā samazinot e, drastiskā veidā struktūras, budžeta problēmas, ar kurām jūsu organizācija saskars. Un otrais punkts attiec uz jūsu pieminēto pēdējo dimensiju, konkrēti Turciju. Acīm redzot, mēs visi zinām, ka politiskais dialogs, ka kas, kāds ir nepieciešams starp Eiropas Savienību un NATO, jūs pilnīgi pareizi arī norādījāt uz visām problēmām, ar kurām mēs saskaramies Kosovā, Afganistānā un sacījāt, ka vienīgais dialogs kāds varētu eh, būt vēl eh, papildus būtu par Bosniju un es gribētu eh, un tāpat arī piekāpšanās, kāds varētu būt Turcijas gadījumā un PSDC E, e, sakarā, es, jeb e, EDAP sakarā, es domāju, ka tomēr ir jāpatur spēkā saistībā ar mūsu turku partneri zināmas prasības, kur sakarā es diemžēl konstatēju, ka tā ārlietu politika bieži vien ir pretrunā ar e, saistībām, kas e, būtu saistāmas ar solidaritāti vai Atlantijas aliansi, protams, ar dialogu jāveic pastiprināts di dialogs, bet tajā pašā laikā tam ir jābūt ļoti prasīgam. Paldies! Paldies, Danžān kungs! Un pirms mēs uzsākam debates, es gribētu sveikt mūsu vidū studentu grupu, 70 studentus, kuri ir saņēmusi Eiropas drošības aizsardzības uh, komitejas koledžas diplomu. Sveicu viņus mūsu vidū, bet tagad pārēsim pie diskus, diskusijām. Katram lūdzu ievērot runas laiku trīs minūtes, lai varētu spēt atbildēt uz visiem jautājumiem. Čorkaska kungs vispirms no ārlietu komisijas Bulgārijas parlamentā. Važājumi, gospodin predsedatel, gospodin generālen sekretār. Godātais priekšsēdētāja, ģenerāls sekretāra kungs, es vēlētos pateikties par šo iespēju īstenot um, padziļinātu dialogu mūsu starpā šodien šajā fórumā. Līdz šim mums ir bijusi iespēja komentēt Eiropas Savienības uh, līdzdalību Afganistānas situācijā. Uh, Tas ir, uh, mēs uzklausījām uh, Eiropas Savienības uh, īpašo pārstāvi Afganistānā, un viņa teiktais liecina par to, ka mēs, mūsu centieni ir vērsti uz civilo institūciju stiprināšanu un finansējuma nodrošināšanu, administratīvās sistēmas izveidei. Tā pašā laikā NATO un ASV ir galvenais spēks uh, šajā valstī. Viņi nodrošina policiju un militāro spēku apmācību, kas varētu pārņemt situācijas kontroli Afganistānam. Mans jautājums ir tāds, kādas iespējas jūs saskatāt koordinēt Eiropas Savienības un NATO nostājas un uh, valstu sadarbību veiksmīgai šā konflikta noregulēšanai Afganistānā. Tāpat mēs arī runājām par Pakistānu. Mans jautājums ir tāds, kāda ir Krievijas līdzdalība šai situācijā? Jūsu priekšgājējs Lords Robertsons uh, piedalījās mūsu diskusijās. Un tāpat ir zināms, ka ir parakstīts daudz vienošanās starp NATO dalību valstīm un Krieviju par atbalsta nodrošināšanu un koridoru nodrošināšanu caur Krieviju, bet nav nolīgumu starp NATO un Krieviju par tās gatavību iesaistīties šajā izšķirošajā Afganistānas konflikta Uh, noregulēšanas fāzē. Paldies, Čukauska kungs. Līzeka kungam vārds. Viņš ir drošības un aizsardzības apakškomitejas uh, vicepriekšsēdētājs. Paldies, uh, priekšsēdētāja ģenerālsekretāra kungs. Mēs NATO ir mūsu drošības garants, tas tā ir daudzām Eiropas Savienības valstīm un arī citām valstīm pasaulē. E, ir valstis, kuras nevar justies pilnīgā drošībā, jo tās nav NATO dalība valstis, lai gan uh, gadus jau vairākus gadus tās pauž vēlmi iestāties šajā aliansē. Šeit es domāju Gruziju un Ukrainu. Šī situācija dažādu apsvērumu dēļ ir sarežģīta. Es gribētu zināt, kā jūs uztverāt Ukrainas prezidenta lēmumu uz nenoteiktu nākotni atliktu Ukrainas iespēju iestāties NATO. Kā jūs zināt, situācija nav vienkārša, ir dažādi politiskie viedokļi Ukrainā un eh, spēku samērs diezgan sarežģīts premjerministra Julija Timošenku vēlētos turpināt sarunas par uh, dalību NATO. Situācija Grūzijā politiski arī ir ļoti sarežģīta pēc 2008. gada bruņotā konflikta, bet Grūzijā nav sabiedrībā šaubu par to un arī nav šaubu politisko Uh, partiju vidū, ne valdībā esošā, ne opozīcijas partiju vadībā, praktiski visi ir vienprātīgi par to, ka Grūzija vēlētos aktīvi piedalīties uh, NATO struktūrās. Kā jūs uh, raugāties uz šo situāciju, kā jūs vērtējat Grūzijas perspektīvas? Paldies Lizeka kungam. Um Arī citi kolēģi vēl ir pieteikušies uh, runātāju sarakstā, un tas jau ir ļoti gars, un tādēļ ierobežoju uzstāšanās laiku līdz divām minūtēm. Man ļoti žēl, bet man nav cita risinājuma. Jums jābūt tiešām ļoti lakoniskiem, lai visi varētu izteikties. Zingerkungs no Lietuvas saimas. Uh, Godātais ģenerālsekretāra kungs, mēs esam ļoti iepriecināti par to, ka vakar saņēmām, ka vakar tika nosūtīts nacionālām valdībām un parlamentiem šis uh, strateģiskais dokuments. Uh, jaunās NATO dalību valstis un jaunās Eiropas Savienības dalību valstis joprojām strādā pie tā, kā nodrošināt NATO klātbūtni mūsu telpā. Es gribētu jums uzdot um, šādu jautājumu. Protams, mums ir prieks, ka jūs atsaucāties uz piekto pantu un NATO mm, saistībām, pienākumiem, bet vai ir vēl citi kanāli, citi plāni, kā mums kopā sadarboties mūsu teritorijā. Mums ir nepieciešama stingrāka, jūtamāka NATO klātbūtne un mums ir nepieciešama turpmāka attīstība. Es gribētu zināt, kādi pasākumi būtu veicami, lai jūsu klātbūtne būtu vairāk jūtama un redzama mūsu valstīs, tīpaši Baltijas telpā. Kā jūs zināt, mums šauļos ir tikai viena vienība, četras lidmašīnas izvietotas. Kā varētu pastiprināt šo militāro vienību, jo tā pagaidām ir tāda pagaidu dislokācija, nevis pastāvīga. Paldies! Paldies Cingārkungam. Kopas kundzei vārds divas minūtes. Paldies, Rasmussen kungs. Es gribētu turpināt mana kolēģa ar no Danžānu komentārus par civiliem aspektiem NATO, par uh, civīlo krīzes pārvaldības at aspektu attīstību NATO. Jāsaka, tā būtu lieka dublēšanās, jo Eiropas Savienība jau darbojas šajā jomā. Kādā pakāpē pēc jūs domām būtu jāuzsāk diskusija, kas novestu pie uh, NATO un Eiropas Savienības partnerības uh, civilajā rīcības spējas jomā? Uh, ja abas organizācijas darbojās vienā un tai pašā krīzes reģionā. Es domāju, un parlamentam būtu jāuzsver, ka šādai sadarbībai nevajadzētu notikt uz turpmākas Eiropas Savienības civilās rīcības spējas attīstības rēķina. Paldies! Paldies, Kops kundze! Neofitu kungam vārds, viņš ir Kipras ārlietu komisijas uh, Priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji, kā jūs uzsvērāt un kā tam piekrīt arī ANO ģenerālsekretārs. Mums ir jāintensificē mūsu centieni padziļināt sadarbību starp Eiropas Savienību un NATO pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās joprojām pastāv zināmas problēmas Eiropas Savienības un NATO attiecībās īpašā komiteja, ko izveidoja bijusi ASV valsts sekretāre Olbraita, ir izvērtējusi situāciju un sagatavojusi ziņojumu pēc konsultācijām ar ekspertiem par NATO jauno stratēģisko ietvaru. Un uh, būtu svarīgi nodrošināt uh, ciešu sadarbību starp NATO un Eiropas Savienību, bet tas būtu iespējams tikai tād, ja valstis, uh, kas ir Eiropas Savienības dalība valstis, bet nav NATO dalība valstis un mm, NATO dalībvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, saņemtu uh, vienādu sadarbības statusu šajomā. Paldies Neofītu kungam. Janaku kundzei vārds, uh, viņa pārstāv Eiropas parlamentu. Paldies! Priekšsēdētāji kungs, es vēlos uh, sveikt mūsu vidū NATO ģenerālsekretāru. Man ir divi īsi jautājumi. Pirmais. Kādi reāli draudi mieram pastāv un kādi, kā NATO izpratnē šie draudi ir aplūkojami? Un otrām kārtām. Uh, varam konstatēt, ka situācija Afganistānā attiecībā uz civilo institūciju darbību nav īpaši iepriecinoša. Esam dzirdējuši, ka karaspēks tiks atvilkts no Afganistānas vai varam no apgalvot, ka līdz ar to administrācija pēc tam darbosies apmierinošā veidā, vai viss ir bijis par velti. Vārds ar Laki kungam, viņš ir Eiropas parlamenta uh, komit delegācijas vadītājs Afganistānas jautājumos. Paldies! Rasmusen kungs jau otro reizi uzklausu jūs šajā komitejā un jāsaka, ka esmu abrīns pilns attiecībā uz jūsu deksmi un neatlaidību. Jūs uzskatāt, ka NATO joprojām ir tiesības pastāvēt un attīstīties. Dažkārt jūs esat uh, pārliecinoši, citreiz nē. Uh, Tagad jautājumu. Kiberterorisms ir milzīgs drauds vai NATO mums ir nepieciešams cīņā pret kibernoziegumiem vai kibernoziegumi patiešām ir bīstami un vai NATO var mums no tiem pasargāt? Otrs jautājums. NATO um, militārā vadība Afganistānā ir izdevusi norādījumus par pieejas maiņu, kā iztērēt 40 miljārdus dolāru gadā. Ģenerālis Petreus norāda, ka šie līdzekļi tiek tērēti ātri, bez pienācīgas kontroles, ka ir konstatējama korupcija un ka tas viss grauj uh, NATO centienus uh, Uh, un da darbību Afganistānā. Mēs esam arī vērsušies 19 uh, deputāti Eiropas komisijā, bet neesam saņēmuši nekādu atbildi. Mēs augstu vērtējam NATO ātro reakciju. Mēs gribētu uh, zināt jūsu viedokli, Jūs atzināt, ka nesat informēts, bet jūs esat gatavs rīkoties un iesaistīties šai procesā. Paldies ar Lakī kungam, vārds Maro kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par uzstāšanos. Trīs jautājumi, trīs piezīmes. Pirmā Eh, draudu apjoma analīze varētu būt nodas pie tā, ka NATO praktiski varētu risināt visas problēmas, kas eh, rodas politiskajā jomā. Mēs runājam par enerģiju, par kibernoziegumiem, varētu pieminēt vēl klimatu, pārtikas drošumu. Šeit ir savveid paradoks, eh, kā drošības un aizsardzības struktūru sāktu risināt pilnīgi visas politiskās problēmas. Otrkārt, otra piezīme, jūs atsaucāties uz preventīvu pasākumu ar kādu leģitimitāti, starptautisku leģitimitāti, preventīvā pasākuma ietvaros, kas NATO piešķirtu uh, Eh, leģitimitāti šādiem preventīviem pasākumiem. Un trešais jautājums, jūs pieminiet ārējās attiecības, eh, tajā pašā laikā attiecības starp Eiropas Savienību un NATO, un Eiropas Savienība eh, voluntāristiskā veidā veido sev um, ārējās pārstāvniecības sistēmu, kā jūs iedomājaties NATO lomu un NATO tajā brīdī, kad Eiropas Savienība sev veido šo sistēmu, šo organizāciju ar ārējām organizācijām sistēmu, ko tai piešķīra Lisabonas līgumas, un tā skaitā arī aizsardzības sektorā. Paldies, ģenerālsekretāri, par skaidrojumiem, kurus jūs varēsiet sniegt šo jautājumu sakarā. Paldies, Mau, Maukungs. Mau Nākošais runātājs Kēlam kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, ģenerālsekretāri. Es gribētu pateikties par jūsu atsvaidzinošo un skaidro uzrunu. Vairāk kolēģi jau pieminēja šeit kiberuzbrukums, un manis jautājums kiberuzbruk uzbrukuma gadījumā, vai ir iespējama kopīga atbildi no NATO puses, tāpat kā tas ir paredzēts militāru uzbrukumu gadījumā, citiem vārdiem sakot, vai ir iespējams izstrādāt kopīgu kiberaizsardzības stratēģiju, jo mēs zinām, ka atbildi uz kiberuzbrukumu ir jāsniedz eh, sekundēs vai pat sekundes daļās. Otrs jautājums. Eiropas parlaments ir uzsvērs to, cik svarīgi ir eh, NATO un eh, Eiropas sabiedroto vidū eh, izlūk informāciju izmantot. Es gribētu Eh, dzirdēt jūsu viedokli par lielāku komplementaritāti starp NATO un Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tāpat arī tika piedāvāts, ka visas eh, Eiropas Savienības dalībvalsts, neraugoties uz dalību NATO, ka tām būtu jāpiedalās eh, Eiropas Savienības NATO tikšanās. Vai tas būtu iespējams un vai tas varētu tikt izdarīts? Paldies! Paldies, Kēlam kungs, nākošais runātājs Lēzingas skundze uz divām minūtēm. Äh, paldies, priekšsēdētāji, paldies arī par iespēju uzdot dažus jautājumus. Vēlos runāt tagad par diviem aspektiem, par kuriem tika runāts uzdot šeit jautājumus. Es nu jau ilgāku laiku mēģinu uzzināt, kas ir teikts uh, Eiropas Savienības un NATO sadarbības protokolā 16. Uh, septembra padomes secinājumos ir teikts, ka, um, ka Eštonas kundzei ir nepieciešams izveidot sadarbības iespēju katalogu starp NATO un Eiropas Savienību. Un tad tur ir teikts, ka tam visam ir jānotiek saskaņā ar rekomendācijām, ko jau 2010. gada februārī uh, Eiropas Savienība ir nodevusi NATO. Man nav nekādas informācijas par šādām rekomendācijām, vai šīs rekomendācijas ir pieejamas publiski, ja nav pieejamas, tad kādēļ? Un otrais jautājums ir saistīts ar masu iznīcināšanas līdzekļiem, ieročiem, un šeit ir saikne ar uh, atomu programmu, ko veica ASV, un šeit Vācija ir izteikusi savu negatīvo attieksmi, un šeit runājot par NATO 2020. gada stratēģiju, ir runāts par to, ka ir svarīgi panākt konsesu, uh, vienprātību partnerībā. Nu, tad jautājums ir, ka varbūt katrā valstī ir uh, jāpieņem savs lēmums par to, vai viņi gribētu uzglabāt uh, atomieroču senē. Paldies! Paldies, Lēzingas kundze! Neits kungs, divas minūtes. Thank you very much, Mr. Secretary. Paldies, ģenerāla sekretāra kungs, ļoti jauki, ka jūs mūs apciemojat. Tāpēc arī vēlreiz sveicu jūs šajā parlamentā. Tad, kad mums ir starpparlamentārā sanāksme, jums, jūs mums sniedzāt vispārīgo ieskatu tajā, kāda būs NATO stratēģija. No vienas puses skaidri saprotu, ka ir nepieciešams veidot civilo kapacitāti, bet te pašā laikā šobrīd Eiropas Savienībā diezgan nopietni cīnās par to, lai veidot šo civilo kapacitāti un pildīt mūsu saistības. Un tāpēc varbūt labāk būtu nedarīt to pašu, kas jau tiek darīts, un uh, tīpaši, ja mēs runājam par šo ārkārtīgi sarežģīto civilo kapacitāti, par attiecībām ar Krieviju. Vairāki runātāji tieši vai netieši ir runājuši par attiecībām ar Krieviju, teikuši, ka šī ir kaimiņa attiecību politikas sarežģītā daļa, un ka nevienmēr gadī, ne visos gadījumos ir viegli. Ja Krievi ir mūsu kaimiņš, un attiecības starp NATO un Krieviju arī ir ārkārtīgi kritiskas, un tad jautājums ir, kā jūs plānojat šīs attiecības attīstīt nākotnē. Paldies! Lūdzu, Tānoka kungs, jums ir divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji! Ļoti patīkami jūs šeit atkal satikt, nu jau otro reizi parlamentā. Un, protams, es ļoti atbalstu domu par NATO un Eiropas Savienības tiešāku sadarbību, kā arī cīņu pret uh, darba veikšanu divas reizes. Esmu šeit arī uh, attiecīgas komitejas vadītājs, kas arī runā par to, ka ir nepieciešams uzlabot sadarbību ar NATO. Nu, tad mans jautājums ir šāds, kā mēs šeit risināsim jautājumu ar Turciju, viņi ir uzlikuši veto tādēļ, ka nav atrisināts jautājums ar Kipru. Un tad jautājums, kā mēs varam vispār Kipras jautājumu risināt, un otrkārt, Rietum Balkānos šeit, manuprāt, ir tāds zināms konflikts attiecībā uh, uz NATO paplašināšanu un uh, Eiropas Savienības paplašināšanu, šobrīd ir tā, ka Albānija ir jau kļūst par NATO dalību valsts, un tur ir zināmas problēmas, bet tā nav pat izpildījusi prasības, kas ir saistīts ar vīzu režīma atcelšanas prasībām. Bet savukārt Serbija ir savādāka situācija, viņi diezgan tālu ir pavirzījušies mūsu prasību izpildē, bet savukārt ar, līdz NATO viņiem ir tālu. Uh, Pie Āfrikas raga, manuprāt, tur ir Atlantas misija un neliela NATO misija. Izskatās, ka tādu valstu kā Indija līdzdalība šeit ir mazāk, šeit ir liet, mazāk interese, jo viņi nelabprāt piedalās ASV vadītājas misijas. Un tad vēl ir Krievijas aspekts. Viņi visos gadījumos uzskata, ka Ukraina ir viņa interešu zona, līdz ar to viņi ir pret uh, Ukrainas līdz ar to darbību dažādās organizācijās, un tad mēs redzējām arī, kas notika Igaunijā, kad bija šis kiberuzbrukums, tad jautājums ir, vai kaut kas tam līdzīgs nesekos. Lies paldies! Tanaka kungam lūdzu Šulc kungs divas minūtes. Ģenerāls sekretārs, liels paldies par jūsu kopsavilkumu attiecībā uz NATO stratēģiju. Šeit ir pieci pīlāri. Jūs esat runājuši par strateģisko partnerību starp NATO un Eiropas Savienību. Manuprāt, mēs ar šādu jēdzienu uh, drīz vienkārši sajauksim sev galvu, jo Eiropas Savienībai daži nedažādas strateģiskās partnerības ar Krieviju, ar Ukrainu, un ar Krieviju šobrīd notiek sārunas, un tad vēl ar Turciju tiek runāts par strateģisko partnerību. Nu, manuprāt, mēs šeit runājam par drošības savienību. Pēc būtības 21. dalība valstī ir arī transatlantijas partneri. Nu, tad runājot par tām sastāviskām partnerībām, varbūt jūs plānojat arī ar Krievijas veidot partnerību. Jūs atceraties, ka kādreizējais Vācijas ārlietu ministrs teica, ka ka jā, arī Krievija var kļūt par NATO valsti. Un arī Medveģeva kungs ir uh, runājis par šo jautājumu ļoti nopietni, tiek apspriest šie jautājumi. Tad jautājums ir, jūsu jaunajā stratēģijā, cik plaši jūs esat gatavi šādam variantam? Cik uh, lielā mērā NATO paplašināšanas uz austrumiem uh, ir iespējama, vai jūsu jaunajā koncepcijā tas ir iekļauts. Manuprāt, daži kolēģi jau runājuši par šiem jautājumiem, vienkārši gribēju tā precīzāk to pateikt. Nu, tad jautājums ir, ko jūs domājat par Medveģeva izteikumiem par jauno drošības uh, struktūru Eiropā un uh, tad pat potenciālu uzņemšanu NATO? Paldies! Liels paldies, Šulca kungs! Landsbergi kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Ģenerālsekretāra kungs, paldies, ka atbraucāt! Un paldies, ka esat gatavs sadarboties ar Eiropas Savienību. Ja jūs pajautātu Eiropas Savienībā par Krievijas līdzdalību un arī par to jautājumu, kas tika izvirzīts pēc tam, kad Obama kungs kļuva par prezidentu, Eiropas, uh, eh, ASV, tad es varu teikt, ka ir milzīga vārdu plūsma par to, ka ir nepieciešams iesaistīt Krieviju. Vismaz Eiropas Savienība šie vārdi atskan ļoti regulāri. Nu, un tagad no jūsu paša pieredzes un, un novērojumiem, vai pastāv kāda iespēja pārliecināt Krievi, ka likumi ir jāpilda? Respektīvi, ko viņi ir solījuši, tas ir jādara. Nevis jāpasaka, ka nē, mēs, mums ir citi, cits intereses tagad. Tātad, ja Krievija kļūst par mūsu reālu, respektīvi uzticāmo partneri, tad, ņemot vērā esošo situāciju, tad sanāk tā, ka NATO runās ar partneru valsti, varbūt pat, pat, pat ar potenciālo dalību valsti, Bet sanāk tā, ka sarunas notiek ar valsti, kas pat netaisās būt uzticama. Paldies! Liels paldies, Landsbergi kungs! Gomesa kungs, divas minūtes. Thank you, Secretary General. Paldies, ģenerāla sekretāra kungs, ka atkal esot esat pie mums ieradies. Es gribētu jautāt, vai jūs pēc pēc jūsu domām eh, NATO stratēģiskās koncepcijas pārskatīšana eh, ietekmē arī skatījumu uz masu iznīcināšanas ieročiem un kodolieročiem un jauno filozofiju, ko ASV administrācija ir paudusi arī eh, nesenajā uh, konferencē par kodopotenciālu. Tāpat jautājums par kiberuzbrukumiem. Vai pēc jūsu domām NATO līguma piektais pants paredz arī reakciju uz kiberuzbrukumiem? Tāpat gribētu jautāt, vai pēc jūsu domām, ņemot vērā jauno pieju krīzes novēršanai un sadarbībai ar krīzes novēršanas organizācijām, vai pēc jūsu domām, uh, militārā alianses būtība mainās šādā situācijā. Un visbeidzot, vai jūs kā NATO ģenerālsekretārs varat pateikt ASV kā galvenam NATO partnerim, ka uh, bezpilota lidmašīnu izmantošana Afganistānā, Pakistānā, lai uh, veiktu selektīvus uzbrukumus, ir sevi izsmēlusi, jo pretējā gadījumā arī citi var atbilstoši rīkoties. Paldies, Gomešs kundze, un vēl pēdējais jautājumu uzdos Vaigelkungs. Godātais uh, ģenerālsekretārkungs, priekšstādātājkungs, jūsu uh, teiktais par jaunajiem apdraudējumiem ir daudz, piesaistījis daudz uzmanības. Es arī uzskatu, ka NATO ir uh, jāīsteno paškontrole, kad uh, tas identificē jaunus apdraudējumus, jo tie pārsvarā var rasties nabadzīgās valstīs, valstīs, kur ir kultūrāli un reliģiski Uh, konflikti un atšķirības. Un gribu teikt, ka arī jūs esat veicinājuši šādu pārpratumu rašanos, jo jums ir savstarp savdabīga attieksme pret karikatūrām, kas bija publicētas uh, Dānijas avīzēs. Pēc manām domām NATO ir jārespektē radoša pieeja, bet tai ir jāpaliek aizsardzības organizācija, tai jāizvairās no tādas situācijas, ka to uztver kā pasaules policistu. Vēl pastāv briesmas, ko jūs šobrīd minējāt, proti eh, globālās pretraķiešu aizsardzības sistēmas idejas. Šai idejai nekad uh, nebija pilnīgs atbalsts kā NATO piedāvātam uh, risinājumam. Mums jāpiešķir prioritāte politiskiem risinājumiem. Un visbeidzot, gribu uzdot jautājumu, vai jūs varat iedomāties, ka NATO varētu spēlēt konstruktīvu lomu, rodot miermīlīgu risinājumu, miermīlīgu noregulējumu procesu tuvējos austrumos, jo tas ir Uh, galveno draudu avots mūsdienu pasaulē. Paldies Vaigulkungam. Un es redzēju, ka ģenerāls sekretārs rūpīgi pierakstīja visu runātāju vārdus un jautājumus, un es pieņēmu, ka arī viņas sniegtās atbildes būs tikpat precīzas. Paldies par ļoti labiem jautājumiem! jautājumiem, kas tiešām ir aktuāli un svarīgi, un es tiešām ļoti atvainojos, ka atbildēšu lakoniski, jo mēs plānojam pabeigt sanāksmē tajā laikā, kad ir ieplānots, ir pirms Danžāna kunga teiktais. Jūs esat pieminējis civilo kapacitāti, un arī citi runājuši par šo jautājumu. Vēlos apstiprināt, ka šobrīd mēs runājam par iespēju izveidot tā saucamo nelielu civilo kapacitāti NATO ietvaros. Nevis tādu kapacitāti, kas būtu iespējama, lai mēs iesaistītos dažādās civilās aktivitātēs paši, nē, bet drīzāk, lai sadarbībā ar citām organizācijām, piemēram, ANO vai Eiropas Savienība, nodrošinātu sadarbību. Varēsim izmantot arī Pasaules bankas iespējas un Āzijas attīstības bankas struktūras. Visas šīs organizācijas ir interesētās civilās uh, attīstības uh, veicināšanā. Un Afganistānā un Kosovā esam to pamanījuši. Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt kapacitāti, lai mēs varētu sadarboties ar civilām institūcijām, un tas nekadā gadījumā neapdraud NATO struktūrālo reformu. Struktūrālā reforma notiks, un es pateiktu, ka šī doma to papildinā. Mēs šeit izvirzām skaidras prioritātes, mēs mm, griežam taukus, tā var teikt, tur, kur tie tauki ir. Un varēsim nodrošināt spēcīgāku saikni starp civilo iesaisti un militāro līdzdalību, bet, protams, NATO jau nebūs tā organizācija, kas nodrošinās uh, civilo kapacitāti maksimālā uh, vajadzība. Nē, mēs vienkārši būsim koordinācijas sadarbības partneri. Par Turciju tika uzdots jautājums. Nu, mēs neuzskatīsim, ka esam vienas vai otras domas piekritēji. Drīzāk mūsu ideja ir rast pragmatisku iespēju, kā varētu uzlabot attiecības starp NATO un Eiropas Savienību, un manis piedāvātais pragmatiskais veids nav saistīts ar Kīpras atzīšanu, kā arī sarunām starp Turciju un Eiropas Savienību. Taču, manuprāt, mēs varam risināt šo jautājumu diezgan pragmatiski. Un daži no šodienas jautājumi ir tieši par šo aspektu. Mēs saprotam, ka jebkāds risinājums ir ir kompromiss, ir tāda, ka risinājuma pakete, tur ir gan plusi, gan mīnusi, un šeit katrai Eiropas Savienības dalību valstī, visām 27 dalību valstīm, ir jāpiedalās uh, ANO un Eiropas Savienības sadarbībā. Taču arī Eiropas Savienībai ir jārīkojas tā, lai NATO dalību valstis, kas nav Eiropas Savienības dalību valstis, lai šo valstu intereses arī tiektu iekļaut. Esmu runājis arī par noliegumu starp Turciju un Eiropas Savienību, esmu runājis par vienošanos starp Turciju un Eiropas aizsardzības aģentūru, esmu runājis arī par to, ka ne Eiropas Savienības valsts varētu iekļauties lēmumu pieņemšanas procesā, piemēram, tādos jautājumos, kā, mm, kā situācija Bosnijā. Piemēram, Turcija ir uh, otrā valsts, otrais lielākais, lielākā, lielākais sponsors Eiropas Savienības Turc uh, misijai Bosnijā. Savukārt Afganistānā mums ir 8, piedalās 18 valsts, kas nav NATO valstis. Nē, protams, ka tieši NATO pieņems lēmumus par to, kā darbosies šī misija, un šai gadījumā Eiropas Savienība būs tā institūcija, kas pieņems lēmumus, bet tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka mēs nedrīkstam iesaistīt citas valstis, kas nav mūsu dalību valstis, šāda veida operācijas. Un to es gribēju teikt, un man tas šķitam, št, tas tiešām bija svarīgi, un es gribēju šo jautājumu uzsvērt. Cukās, ka kungs ir pieminējis. Svarīgi jautājumi. Manuprāt, mēs jau tagad nodrošinām labu koordinēšanas darbu attiecībā uz NATO un Eiropas Savienības sadarbību Afganistānā. Kabulā mums ir uh, īpašie pārstāvi, un es domāju arī ļoti labi, ka Eiropas Savienībai tagad ir viens pārstāvis, un šis pārstāvis cieši sadarbojas ar NATO civiliem pārstāvjiem, kā arī ar ANO īpašo pārstāvi, un viņi visas trīs sadarbojas ar ISAF koalīciju. Manuprāt, un tik tiešām visi tie cilvēki, viņi viens otru pazīst, un Es domāju, ka diezgan labs risinājums šobrīd. Mums ir tāda laba komanda. Un mēs arī aicinām Eiropas Savienību piedalīties ISAF samitā. Esmu uzaicinājis Van Rompuja kungu un Barozo kungu apmeklēt mūsu ISAF sanāksmi, kur tiks runāts arī par Afganistānu. Sukāska kungs arī teica, ka būtu pareizi Krievijai ļaut darboties Afganistānas misijas ietveros. Pagājušajā gadā decembrī esmu bijis Maskavā un teicu, vai lūdzu Krievija nevarētu nosūtīt helikopters Afganistānas armijai. Un šobrīd mēs izskatām to šādu iespējamību sadarbībā ar Krieviju. Viņi ir izstrādājuši priekšlikumu un es ceru, ka arī šeit tiks panāks labs progress. Īstenībā Krievija jau tagad ir nodrošinājusi uh, tranzīta iespējas mūsu karaspēkam Afganistānā. Un mēs arī sadarbojamies ar Krieviju pretnarkotiku politikas īstenošanā Afganistānā. Liseka kungs man bija sanāksme ar uh, Ukrainas prezidentu Janukoviču kungu pagājušajā nedēļā un uh, pilnībā cienu to lēmumu, ko Ukraina ir pieņēmusi attiecībā sadarbībā ar NATO. Vēlos teikt, ka NATO atskaites punkts ir lēmums, kas tika pieņemts 2008. gada Buhar Bukarestas samitā, kur mēs teicām, ka Grozija un Ukraina kļūs par NATO valstīm, ja vien viņi gribēs un pildīs kritērijus, bet tagad, protams, ir viņu kārta, vai viņi paši gribēs piedalīties un kļūs par dalību valsti. NATO ir brīvprātīga organizācija, tāpēc es pilnībā uh, respektēja Ukrainas lēmumu, un viņi arī ir teikuši, ka viņi savas, savus solījumus pildīs, ņemot vērā esošo sadarbības formātu, jo eksistē īpaša NATO un Ukrainas sadarbības ko, uh, konference. Singālisa kungs, viņš teica, ka ir svarīgi, lai NATO līdzdalība būtu daudz pamanākā visās valstīs. Nu, jā, tik tiešām mūsu jaunajā strateģiskajā koncepcijā mēs iekļausim arī šādu domu. Mēs plānojam tieši to darīt, mēs plānojam drīzāk un precīzāk un labāk parādīt NATO darbību visā teritorijā. Tur būs, būs gan dažādi treniņi regulāri, gan arī citi pasākumi. Vēlos arī runāt par to, ka NATO valstis šodien uh, Eh, sniedz, piemēram, Baltijas valstīs gaisa telpu aizsardzību, un mēs izmantojam šeit rotācijas principu. Jā, tas arī ir ļoti uzskatāmi, un arī mēs parādām solidaritāti mūsu alianses ietvaros. Kaber kundze ir runājis arī par civilo kapacitāti, par to jau esmu pieminējis. Un tiešām nenotiks darba dubultošana. Mēs šeit runājam par kapacitāti kas ļaus mums uzlabot attiecības ar civilām organizācijām, kas, protams, pildīšu savu vadošo lomu civilās, uh, civilo jautājumu risināšanā. Fito kungs. Varu pilnībā piekrist eksperta grupas viedoklim par to, ka sadarbība starp NATO un Eiropas Savienību šai sadarbībai ir jānotiek uz sastarpējās caurskatāmības principu pamatā, un esmu jau uzsvēris šo jautājumu, kā sadarbības starp divām organizācijām noteikti būs sadarbība starp visām uh, dalību valstīm un partneru valstīm. Janeka kundze, kur ir šie apdraudējumi? Kādi ir apdraudējumi mūsdienās? Nu jā, Nu, es nedomāju, ka šie tradicionālie apdraudējumi veidi ir visaktuālākie. Manuprāt, drīzāk mums ir jātiek galā ar šo jauno apdraudējumu - terorisms vai raķešu uzbrukumi. Un es pat varu pieminēt kādu valsti. Irāna. Irānai ir raķetes, kas var aizlidot līdz Eiropai. Jā, apdraudējums ir reāls. Tātad raķešu uzbrukumi, terorisms un kibernoziegumi, kiberuzbrukumi. Un šeit mēs nerunājam par tādu teoretisku apdraudējumu. Igaunijā, piemēram, pirms trīs gadiem notika uzbrukums. Un šie ir tie jaunie apdraudējumi, jaunie izaicinājumi, ar kuriem mums ir jāstrādā, un mēs plānojam uh, paaugstināt savu kapacitāti, lai šos jautājumus risinātu. Lačī kungs teica, nu kāpēc tad NATO būtu jārisina kiberdrošības jautājumi. Nu, teikšu, ka tieši NATO ir jārisina kiberdrošības jautājumi, jo kiberuzbrukumi tik tiešām ir reāls apdraudējums mūsu militārajai kapacitātei. Bet drīzāk tas ir apdraudējums visai sabiedrībai kopumā, un NATO mūsu rīcībā ir struktūras, loģistikas struktūras, komandas struktūras, kas ļauj uh, apkarot kibernoziegumus un kiberuzbrukumus, bet, protams, turpmākajos gados ir jāturpina kapacitātes paplašināšana. Bet šeit arī, protams, ir tā joma, kur, kur mēs varētu gūt lielu labumu sadarboties ar Eiropas Savienību. Ja nāku kundze, uzdeva jautājumu par to, vai NATO paliks Afganistānā uz mūžīgi. Nē, mēs, protams, mēs iesim prom no turienes. Jautājums ir tikai kad. Mērķis ir nodot atbildību Afganistānas iedzīvotājiem pakāpeniski. Un ceru, ka nākamgad šis process sāksies. Un tad prezidentam Kasajam esam teikuši, ka mērķis ir, lai Afganistānas drošības spēki līdz 2014. gadam varētu pārņemt valsti pilnībā. Nu, man šķiet, ka starptautiskie spēki varētu palikt vēl Afganistānā arī pēc tam, arī kad misija oficiāli beigsies, tā lai atbalstītu šo valsti. Bet, protams, mūsu mērķis ir panākt to, lai Afganistānas iedzīvotāji paši pārvalda savu māju, bet process, protams, izriet no nosacījuma pildīšanas, nevis vienkārši no laika grafika, kas ir nosprausts. Bet, ja kurā gadījumā atbilde uz jūsu jautājumu ir jā, Afganist no Afganistānas mēs plānojam vienā jau kādienā iziet. Nākamais runātais man pajautāja par profilakses pasākumiem un par uh, leģitimitāti saskanē ar starptautiskajām tiesībām. Vēlos teikt, ka NATO Visos gadījumos plāno rīkoties absolūtā saskaņā ar startautiskajām tiesību normām, kā arī ANO hartas pamatprincipiem. Un mūsu misija Afganistānā darbojas saskaņā ar ANO mandātu un Kosovas misija arī saskaņā ar ANO mandātu. Un uh, tieši tā mēs arī rīkojamies. Nākotnes krīzes pārvaldības operācijas arī notiks saskaņā ar principiem, ko ja, eh, ANO ir izklāstījusi hartā. Esmu ļoti gandarīts, ka Eiropas Savienība tagad veido ārlietu dienestu, un jau tagad man ir izveidots ļoti labas sadarbības attiecības ar Eštānas kundzi, kā arī ar citām uh, Eiropas Savienības institūcijām. Varu teikt, ka es sadarbojos tiešām ar visām institūcijām, ar Van Rompuju kungu, ar Baroza kungu, ar Buzika kungu, arī ar augsto pārstāvu Eštons kundze. Un esmu ļoti gandarīts arī par šo dialogu ar parlamenta deputātiem. Nu, manuprāt, ir īstais brīdis nodrošināt sadarbību visos līmeņos. Kelama kungs. Jā, par kibernoziegumiem. Tagad mēs izveidojam, veidojam šo kapacitāti, lai varētu reaģēt, ja vien tas ir nepieciešams. Šī ir jauna joma, un šeit kapacitāte ir jāveido gan, nacion... <coughs> gan nacionālajā līmenī, gan arī NATO līmenī. Arī NATO kā organizācijai šie uzbrukumi uh, nāk katru dienu. Līdz ar to tas nozīmē, ka mums ir jāuzlabo šī kopīgā aizsardzība. Lēzingas kundze. Ļoti labs jautājums par secinājumiem, ko uzrakstīja Eiropadomē. Un tur arī tika runāts par to, ir, ka tur ir atsauce uz rekomendācijām, ko Eiropas Savienība ir nosūtījusi uz NATO. Nu, teikšu, kā ir, es nezinu, vai šīs rekomendācijas vai ieteikumi ir publicēti no Eiropas Savienības puses, jebkurā gadījumā Eiropas Savienībai ir lā, jāpieņem lēmums par to, vai publiskot šo informāciju, bet varu teikt, ka tiešām ir saņemta konkrēta priekšlikuma no Eiropas Savienības. Vēlos teikt, ka padomu secinājumos ir skaidri un gaiši pateikts, ka tagad ir svarīgi nākt pāri šiem priekšlikumiem, respektīvi uh, darīt ko vairāk. Tātad vēlreiz teikšu, priekšlikumi ir saņemti, bet es nedomāju, ka priekšlikumos jau ir radīta attiecīga platforma, lai panāktu tādu patiesu risinājumu mūsu attiecībās. Līdz ar to es ar lielu nepacietību gaidu sarunas ar Eštonas kundzi un ar citiem Eiropas Savienības pārstāvjiem par kodolieročiem. Jā, protams, drošības politika iekļauj kodolu politiku un gal galā tie ir nacionālie lēmumi. Tai pašā laikā NATO ietvaros esam vienojušies, ka lēmums vienā valstī var ietekmēt lēmumus citās valstīs. Un tieši tādēļ mēs esam solījuši, ka konsultēsimies savā starpā pirms lēmuma tiks pieņ pieņemta un konkrēti soļi spērti. Tieši tādēļ varam teikt, ka mums ir tāda vienošanās gars NATO iekšienē, bet te pašā laikā uzsveršu, ka galu galā šāda veida lēmumi ir jāpieņem valsts iekšienē. Bet, protams, protams, valstis var izdomāt, ka jā, mēs šādus lēmumus pieņemsim tikai un vienīgi sadarbības garā. Nāc kundze un arī Šulca kungs pajautāja par Krieviju un par to, kā mēs plānojam attīstīt attiecības ar Krieviju jautājums tik tiešām ir ļoti svarīgs un aktuāls. Pirmām kārtām, Šulca kungs pajautā, vai mēs varam iztēloties, ka Krievija kļūt par NATO valsti? Nu, atzīšos, ka NATO līguma desmitajā pantā ir teikts, ka uh, alianse var uzaicināt jebkādu Eiropas valsti, kas var nodrošināt transatlantisko drošību un kas darbojas saskaņā ar līguma principiem. Tas nozīmē, ka mēs varam aicināt arī trešās valstis kļūt par NATO dalību valstīm. Un tas attiecās uz pilnīgi visām Eiropas valstīm nu tad no šī viedokļa neviens tie nav izslēgts. Te pašā laikā es nedomāju, ka tā ir tāda īpaši reāla perspektīva, ka Krievija kļūtu par NATO valsti, nu vismaz viņi nav pieteikušies. Un tikos arī ar Krievijas uh, vēstnieku NATO, un viņ, viņš ir teicis, ka nu, viņi nekad netaisās pieteikties. Taču tāds reāls risinājums un veids, kā mēs varam turpināt attiecības, ir veidot tā saucamo strateģisko partnerību starp NATO un Krieviju. Jo, ņemot vērā, protams, arī to, ka mums ar Krieviju ne visos iet pavisam, ne, vis, ne vienmēr iet pavisam glūdi, piemēram, Gruzijas jautājums. Taču pastāv arī jomas, kur mums ir līdzīgas drošības intereses. Piemēram, Afganistāna tas ir viens no veidiem un viens no piemēriem, bet arī terorisma apkarošana, nelegālās narkotika tirzniecības apkarošana, pirātu darbības apturēšana. Esmu runājis arī par raķešu aizsardzību, pretraķiešu aizsardzību, arī šeit mēs varam sadarboties. Manuprāt, mums jāveido ļoti praktiska sadarbība tādās jomās, kur mums ir līdzīgi drošības izaicinājumi. Uzsveršu vēlreiz, ka pretoķiešu aizsardzība, kā jau esmu minējis, šeit mums ir reāls apdraudējums, un pret reālu apdraudējumu ir nepieciešama reāla aizsardzība. Ja mēs lemsim ka būtu pareizi izveidot pretraķiešu aizsardzības sistēmu, ba balstītu uz NATO spēkiem, tad būtu loģiski uzaicināt arī Krieviju, nu, kaut vai militārā ziņā, jo viņi var mums tīri praktiski palīdzēt, un otrkārt arī politiski mēs varēsim ar to parādīt, ka mūsu pretraķiešu aizsardzība nav vērsta pret Krieviju. Un šādā veidā būsim izveidojuši tādu reālu uh, drošības struktūru, transatlantisku struktūru, kas iekļaus visu teritoriju no Vankūveras līdz Vladivostokai. Un te vietā, lai runātu par tādiem nolīgumiem un dokumentiem, šajā konkrētajā gadījumā mēs vienkārši runāsim par reālu drošību, reālu aizsardzību, kas mūsu pašu iedzīvotājiem ir vajadzīga. Šādi es redzu mūsu attiecības ar Krieviju nākotnē. Tenaka kungs, uzdeva jautājumu par Balkāniem. Nu jā, mana vīzija ir šāda, lai visas Rietumu Balkānu valstis tiktu integrētas mūsu struktūrās gan NATO, gan Eiropas Savienībā. Protams, viņi nevirzīsies vienlīdz ātri. Te es varu piekrist. Respektēsim to, ka katrā valstī ir savi mērķi, bet, nu, arī šeit NATO ir panākusi zināmu progresu. Melnkalnē ir piešķirts pa partnerības plāns ar nosacījumiem Bosnijai, un mēs esam gatavi uzsākt sarunas ar Skopje uzreiz tad, kad varēsim panākt jautājumu par uh, valsts nosaukumu. Un es ceru, ka arī, ka mūsu attiecības ar Serbiju virzīsies uz priekšu. Esmu diezgan optimistiski noskaņots attiecībā uz uh, situāciju Balkānos. Gomes kundze uzdeva man jautājumu par kodolu politiku jaunajā strateģiskajā koncepcijā. Nu, varu teikt, ka šobrīd notiek sarunas par jaunu strateģisko koncepciju. Bet līdzsvars šai gadījumā būs šāds no vienas puses Mēs, protams, parakstāmies zem lielās vīzijas, kā pasaulē ir jābūt brīvai no kodolieročiem, bet tajā pašā laikā ir jāpasaka, ka kamēr ir kodolieroči, nu tad ir jābūt arī aizsardzībai. Tajā pašā laikā strādāsim tādā virzienā, kas ļauj nodrošināt uh, mazāku paļā, paļaušanos uz kodolieročiem. Par Kibernoziegumi, manuprāt, arī šajā gadījumā te var iestāties 5. panta nosacījumi. NATO struktūra ir šāda, ka saskaņā ar mūsu līgumu jebkurš partneris var pieprasīt konsultācijas. Jā, valsts uzskata, ka tā ir apdraudēta saskaņā ar 4. pantu. Un, ja konsultācija rezultātā mēs secinām, ka mums ir jārīkojas, tad, jā, varbūt situācija kļūs par 5. panta nosacījumiem atbilstošu. Tātad poten, pocente, potenciāla atbildi ir jā. Un tad Vaigelkungs. Nē. NATO nebūs tāds globālais policists. Noteikti nē. Taču mums ir jāsaprot, ka ja mēs vēlamies aizsargāt mūsu iedzīvotājs efektīvi, tad mums ir jārisina arī tādi jautājumi, kas saistīti ar jauniem apdraudējuma un izaicinājuma veidiem. Tas pats attiecas uz terorismu un arī potenciāli uz terorismu uzbrukumiem un vajadzību izskaust terorismu pašā saknē, kā tas notiek Afganistānā. Nu tad vēlreiz teikšu, ka NATO nav nekāds pasaules policists, taču mēs apzināmies, ka mums ir jāveido teritoriāla aizsardzība mūsu valstīm efektīvā veidā. Tagad par tuviem austrumiem. Nu, pārāk grib varbūt šobrīd ir runāt par jebkāda veida starptautisko spēku iesaisti tuvējos austrumas, kamēr nav miera nolīguma. Nu, bet paturpināsim jūsu domāšanas veidu un, un jūsu stratēģiju un uzskatīsim, ka ar laiku tik tiešām varētu tiks noslēgts nolīgums par, par mieru. Nu, šajā gadījumā, manuprāt, būs vajadzīga starptautisko spēku klātesamība tuvajos austrumos tā, lai uzraudzītu un kontrolētu šo miera nolīgumu. Ko darīs NATO šeit, es vēl pagaidām nevaru teikt. Bet, jebkurā gadījumā, ja ir miera līgums un ja puses gribētu, lai mēs piedalītos, un ja ANO mandāts nebūs pret šādu potenciālu mandātu, tad arī NATO valstis nebūs pret šādu risinājumu, bet jebkurā gadījumā pirmais solis būs panākt uh, miera risinājumu, un tas nav viegli. Es ceru uz to labāko kā parasti, un ļoti ceru, ka visām pusēm veiksies, jo, diemžēl, šis konflikts ir kļuvis par izraisītā daudziem citiem konfliktiem mūsdienu pasaulē. Līdz ar to mēs varēsim uh, mieru un stabilitāti pasaulē veicināt ļoti lielā mērā, ja šīs konflikts tiks atrisināts. Paldies! Mm, paldies, zināt, sekretāra! Un eh, pirms eh, mēs eh, noslēdzam jūsu uzstāšanos un sakam jums paldies, arī Danžāna kungs grib teikt noslēguma piezīmes. Bet eh, es gribētu atsaukties uz eh, Līzikunga pieminētos. Pirms divām nedēļām man bija iespēja tikties ar eh, Grūzijas prezidentu, kurš bija ieradies īsā vizītē Briselē. Un man šķiet, Līzika kungs, jūs pats esat referents pār šo jautājumu. Varbūt jūs varētu, ģenerāls sekretāri, mazliet pastāstīt, kā šis scenārijs, šīs attiecības ar Grūziju attīstās. Tik tiešām es pieminēju Gruziju, Ukrainu, un kas attiec uz Gruziju, mūsu sākotnējs punkts ir tieši tās pats konkrēti lēmums, kur mēs pieņēmām Bukarestas samitā 2008. gadā. Un NATO izlēma Bukarestas samitā, ka Grūzija kļūs par NATO dalību valsti. Protams, ar nosacījumu, kā tie īsti izpild nepieciešamos kritērijus. Un e, tad 2008. Um, gada augustā e, notikumu e, gaismā mēs izveidojām mūsu sadarbību un mums ir izveidota sadarbības komisija ar regulāru tikšanos arī politiskā līmenī. Un Gruzija ir ar skaidru eiroatlantisku, uh, atlantiskiem centieniem, un mēs turpināsim palīdzēt Gruzijai, veicot nepieciešamas reformas sabiedrībā, kā arī piebildīšu, ka šonedēļ piekdien es apmeklēšu Tbilisi, un man būs politiskas sarunas ar politiskajiem vadītājiem Gruzijā. Tātad tas ir vēl viens eh, apliecinājums mūsu eh, apņēmībai Gruzijas sakarā. Lūk, es saskatu, ka mūsu sadarbība ar Grūziju attīstīsies NATO Grūzijas eh, komisijas ietveros. Paldies, ģenerāls sekretārs. par jūsu atbildi un par visām pārējām jūsu sniegtajām atbildēm. Jūs eh, bijāt ļoti precīzi un mums bija daudz uzdot jautājumus, kuriem jūs atbildējāt. E, diemžēl mūsu rīcībā bija samērā maz laika, bet katrā ziņā jūs e, bijāt un ievērot visu ļoti precīzi. Es, um, un katrā ziņā es gribu piebilst, ka mūsu sanāksme bija ļoti noderīga un tā deva mums iespēju labāk saprast, kādas ir mūsu atbildības, kādi ir izaicinājumi, ar kuriem mēs saskaramies un kādas izmaiņas ir pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā pārskatot šo Eiropas Savienības un NATO politiku. Bet eh, idejas virzās eh, uz priekšu cilvēku virzīšanās eh, tempā, bet es gribu vēlreiz norādīt un uzteikt jūsu vēstījumu Eiropas parlamentam. Jūs vienmēr, kā vienmēr, izteicāties ļoti precīzi, ļoti. Pa Taču e, e, mūsu tikšanās veids un mūsu sadarbības veids ir ļoti iedvesmojošs. Paldies un uz drīz tikšanos! prima che i colleghi dei parlamenti nazionali ci Pirms eh, Nacionālo parlamentu kolēģi dodas prom, es vēlos pateikties viņiem par viņu klātbūtni un sadarbību un vēlu veiksmīgu atgriešanos mājās. It īpaši ņemot vērā, eh, ņemot vērā pašreizējos eh, problēmas ar lidmaši, lidos dispečeriem, bet tomēr labīgu ceļu.